Good morning. Good morning, dear colleagues, ladies and... Labrīt, dargie kolēģi, dāmas un kungi. Kāds teica, ka mēs varam sākt sēdi, jo Langs kungs ir mūsu vidū. <laughs> ok, ok. Adoption of agenda. Darba kārtības pieņemšana vai ir kādi komentāri par darba kārtību? Izskatās, ka nav. Tagad priekšsēdētāji paziņojumi. Man nav tādu protokolu pieņemšanu. 11. janvāra, 21. janvāra un 20. datumu februāra janvāra sēžu protokoli. Ja neviens nevēlas neko piebilst, tad protokoli tiek uzskatīti par pieņemtiem. Redzu, ka komentāru nav. Liels paldies! Ceturtais darba kārtības punkts mūsu darba kārtībā. Diskusijas par Ķīnas uh, tirgus ekonomikas statusu, Eiropas Savienības rūpniecību un nu, komisijas pārstāvja mums ir Rubināčī kungs, ģenerāldirektors, kurš sniegs savu prezentāciju. Sirsnīgi sveicu jūs, tāpat arī sveicu Bērnu Langas kungu mūsu vidū. Uh, kolēģi, kurš ir atbildīgs par starptautisko tirzniecību, kā interkomitejas priekšsēdētājs. Vēlos pāst pāris ievadu vārdus. Ķīna pievienojās PTO 2001. gadā un sarunās eh, bija runa par to, kā tādi locekļi kā Ķīna Ķīnai Eiropas Savienībā var piešķirt tirgus ekonomikas statusu. Tas notika vēlāk, kad Ķīna pievienojās PTO. Tātad tirgus ekonomikas status. Tas tieši ietekmē Eiropas rūpniecību un instrumentus, ar kuriem var aizsargāt ekonomiku no negodīgas komerciālās prakses, kā piemēram dempinga, uh, sociāliem, vides un citiem nelabvēlīgas ietekmes pasākumiem. Un tagad es gribētu dzirdēt arī komisiju par šādiem galveniem jautājumiem. Kādēļ Eiropas Savienība apsver tirgus ekonomikas status Ķīnai tagad, pašreizējā situācijā? Jo mēs esam par to diezgan pārsteigti, zinot, kāda ir tirgus ekonomikas situācija Ķīnā. Uh, Otkārt, otrs svarīgais jautājums. Šis Ķīnas tirgus ekonomikas status, kā tas ietekmēs Eiropas rūpniecību, MVU, visu Eiropas ekonomiku, bet jo īpaši rūpniecības nozars. Iespējams, ka mēs neesam tik ļoti interesēti lauksaimniecības jomā šajā komitejā, kas, protams, ir svarīga joma, taču mēs gribam runāt par rūpniecību, MVU, iespējams enerģētikas jautājumiem. Un tagad trešais jautājums - kā citi PTO locekļi, kā piemēram ASV, raugās uz šo jautājumu? Jo mēs uh, dodam priekšroku būt kopā ar citiem, kas ir būtiski globālajā tirgus ekonomikā. Lūdzu, direktor kungs, dod vārdu jums. Thank you. Thank you, Mr. Chair, honorable member. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par man doto iespēju jūs iepazīstināt ar šo jautājumu. Priekšsēdētājums ir taisnība. Jā, šis ir tirzniecības jautājums, bet uh, tam ir arī ļoti svarīga tieši rūpnieciskā ietekme. Jau pašā sākumā vēlos definēt, par ko mēs šeit runājam. Nu, pirmkārt, mēs nerunājam par to, vai uh, Ķīna ir vai nav tirgus ekonomika, vai mums tas būtu jālemj. Par to mums nav jālemj. Mums ir jālemj par to. Uh, vai un kā mums ir jāmaina Eiropas likumdošana attiecībā uz metodi, kā mēs aprēķinām dempingu Eiropas antidempinga izmeklējumos. Es to neseku, lai samazinātu šī jautājuma svarīgumu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Vairāk iemeslu dēļ ir jābūt precīziem bet arī tādēļ, kā status jautājums ir tāds uh, binārs jautājums, vai nu šis status ir tiek piešķirts vai nē. Metodoloģijas jautājumu atkal var risināt dažādi. Kā jūs teicāt, priekšsēdētāji, kad 2001. Eh, gadā Ķīna iestājās PTO, Eh, tad eh, tika izstrādāts protokols, kur bija ļoti specifiski noteikumi attiecībā uz Ķīnu. Un viens no šiem noteikumiem arī atrunā metodas, kā citi PTO dalībnieki var eh, aprēķināt dempingu, antidempingu izmeklējumos. Paturot prātā to, ka Ķīna tajā laikā, 2001. gadā un joprojām šodien, uh, Ķīna nebija un joprojām nav tirgus ekonomika. Tādēļ dempings ir uh, cēnu salīdzinājums, dempingu aprēķina salīdzinot preču cēnu vietējā tirgū Ķīnā ar cēnu, kāda ir tām pašām produktam, kad tas tiek eksportēts uz Eiropas Savienību no Ķīnas. Cēnas no Ķīnas uz Eiropas Savienību, tās nosaka tirgus. Eiropas Savienībā to nosaka tirgus Ķīnā, tas tā nav. Tātad uh, fundamentālā problēma problēma dempinga aprēķinā ir, kā salīdzināt šīs divas dažādās cenas. Tā kā Ķīna nav tirgus ekonomika, tad Ķīnas iestāšanās protokols norādīja uz vairākiem alternatīv, vairākām alternatīvām metodēm. Nu, problēma ir tāda, ka dažu protokolu noteikumi 11. decembrī šogad vairs nebūs spēk, spēkā. Tad kādēļ Eiropas Savienība tagad ska, eh, analizē šo jautājumu? Tas ir tādēļ, ka ir konkrēts termiņš, kādēļ Eiropas Savienība to nav analizējusi līdz šim, nu mēs gan esam to darījuši. Uh, Un kādā brīdī komisāru kolēģi uzskatīja, ka šis jautājums ir tik svarīgs, ka pirms tiek pieņemts jebkurš jā, lēmums, ir ļoti svarīgi saņemt vispārīgu priekšstatu par potenciālajām sekām. Tādēļ Eiropas komisija tagad izstrādā ietekmes novērtējumu par vairākām opcijām, kā tad risināt šo jautājumu. Galvenais jautājums ir par to, vai un kā ir jāmaina mūsu likumdošana. Trīs opcijas. Pirmā opcija - nedarām neko, otra iespēja Krievijai. Mēs uh, piemērojam tradicionālo metodi Ķīnai, kā piemēram tas ir uh, Dienvidu Korejas gadījumā, un trešā iespēja ir rast alternatīvu metodi, kur būtu jāņem vērā kropļojumi, kādi pastāv Ķīnas tirgumu. Un tad, kad šī metode tiek piemērota, tad joprojām mēs varēsim efektīvi risināt dempinga praksi, ko piekopja Ķīna. Ietekmes novērtējumā pa paralēli tam mēs arī līdz 20. aprīlim organizēsim sabiedrības konsultācijas. Mums bija ļoti efektīvas sanāksme arī ar Eiropas iesaistītajām pusēm pagājušajā mēnesī. Apmēram 300 iesaistītās puses no dažādiem uh, dažādām iestādēm un pārstāvjiem piedalījās arī Jāna Malmstrēms kundzi. Mēs diskutējām, tad arī būs specifiskas sanāksmes ar Eiropas Savienības sociālajiem partneriem. Tādējādi konsultācijas tiešām ir ļoti plašas. Komisijas kolēģija 13. jūlijā par šo jautājumu runās no nu, jauna. Līdz tam laikam nekā konkrēta no komisijas nebūs. Mēs analizējam sekas. Kāds būs sekas uz industriju? Ja sākumā jāteic, ka sēku aprēķins ir ļoti sarežģīts. Kādēļ? Nu, tādēļ, kā pretdempinga izmeklēšana ir. Uh, tādi, ka pirms izmeklējuma mums ir jāsaņem sūdzības no Eiropas Savienības industrijas. Tagad es nezinu, kāda veida sūdzības mēs saņemsim pēc diviem mēnešiem vai pat nākam mēnes. Es nevaru tādējādi pateikt, kāda veida izmeklējums uh, veiks komisija nākamgad. Vēl viens jautājums, kādēļ ir ļoti grūti aprēķināt un novērtēt sekas, tādēļ, ka dempinga apmērs izriet no precīziem aprēķiniem, ņemot vērā konkrēti konkrēto pārdošanu un transakcijas darījumus, kāda notiek starp Ķīnu un Eiropas Savienību. Tad ir aprēķinam sekas, ņemot vērā dažādus pieņēmumus, ko esam nu, tad izdarījuši līdz šim. Veikuši dažādas pārēķinus, ņemot vērā pagātnes precedentus, rau, raudzījāmies, kāda veida dempinga um, tad uh, šīs rezerves mums būs kas tad notiks, ja mums būtu jāattiec pret Ķīnu kā pret jebkādu, jebkuru citu tirgus ekonomiku pasaulē, piemēram, ASV vai Dienvidā uh, Koreju. Tad nu, nu secinājām, ka antidempinga nodevas, kādas mēs varētu noteikt, uh, tas būtu zemākas par 27% punktiem. Tātad tas ir ievērojams samazinājums. Esam arī aprēķinājuši, ka potenciāls um, potenciālā ieteikuma uz industrializācijas nodarbinātību varētu būt visai liela. 200-250 tūkstoši Eiropas Savienības darba vietas uh, Eh, industrijā, kuras vairs netiks aizsargātas ar potenciāliem pretdempinga uh, pasākumiem. Tātad šīs sekas var būt ļoti nopietnas, bet nu, aprēķins neesam vēl noslēguši. Mēs vēlamies arī ja izanalizēt, kas notiks, ja piemērosim alternatīvu metodoloģiju. Alternatīvās metodoloģijas, tātad eh, trešās opcijas iespēja. Uh, nosaka to, ka mēs varēsim, kā tas ir arī šodien, bet to darām ar citiem līdzekļiem, mēs varēsim tad šīs uh, cenas uh, aprēķināt uh, Ķīnā. Un aprēķinātās cenas tādā veidā, ka tās neietekmē šis uh, tirgus kropļojums, bet, nu, tas viss būs ietekmes novērtējumā. Uh, Tad būs vēl arī daudz citi elementi, alternatīvā uh, metodoloģija, uh, kuras arī varu jums aprakstīt, ja jums būtu jautājumi. Tad, nu, ietekmi un sekas, ja mēs pilnībā um, Ķīnu uztveram par tirgus ekonomikas valsti, tad sekas būs milzīgas Eiropas Savienības nodarbinātībā. Iespēja nedarīt neko, tam arī varētu būt nopietnas sekas. Kādēļ? Tā, Nu, juristiem ir dažādi viedokļi par to, ko nozīmē šis protokols. Tomēr protokolā ir viens punkts, kas jebkurā gadījumā uh, vairs nebūs spēkā. Un jebkurā gadījumā tas uh, juridiski nozīmētu to, ka esošā metode, kādu piemēra Eiropas Savienība, vairs uh, nebūs atbilstīga PTO. Pašlaik uh, Eiropas Savienība ir uh, vienīgā, kurai likumdošanā ir divi elementi. Pirmais elements mm, - Ķīna tiek specifiski minēta mūsu likumdošanā. Otrs elements ir noteikts pienākums, tad, kad ir pretdempinga izmeklēšana pret Ķīnu, izmantot īpašu metodi Tā ir tāda metode, kur mums ir pienākums izmantot cenas izmaksas trešajā valstī, ne Ķīnā, aprēķinot uh, šo um, antidempingu apmēru. Līdz ar to Eiropas Savienība ir īpašā situācijā. ASV ir cita sistēma. Um, tirzniecības kāmera ir noteikusi, ka Ķīna nav tirgus ekonomika. Uh, Un tad arī ņemot uh, šo vērā, Amerikas izmeklēšanas iestādes eh, ir izstrādājuši ļoti daudz dažādas alternatīvās metodas. Šodien amerikāņi nav tajā situācijā, kādā esam mēs. Mums ir jāmaina likumdošana, un ja mēs lemjam, ka kaut kas ir jādara, tad amerikāņi, japāņi, pat kanādieši var ieviest šīs izmaiņas, pieņemot administratīvu lēmumu. Līdz ar to mēs cieši sazināmies ar kolēģiem no citām lielajām valstīm, taču paturēsim prātā to, ka mūsu situācija ir tiešām ļoti specifiska un īpaša. Līdz ar to tas arī samazina mūsu iespējas koordinēt darbību, lai sinhronizētu mūsu darbību. Nu, es tad arī te pielikšu punktu, esmu gatavs atbildēt jūsu jautājumiem. Thank you very much. Uh... Lielas paldies, direktor kungs. Paldies par jūsu skaidrojumiem un komentāriem. Un tagad sāksim ar kolēģi Bentu Langi, kas ir Intu komitejas priekšsēdētājs. Lielas paldies, priekšsēdētāji, par to, ka uzaicinājāt man kā Intu komitejas priekšsēdētāju uz šo sanāksmi. Jā, tik tiešām cienījamie kolēģi, Ķīna rada problēmas dempinga jomā un subsīdiju ļaunprātīgas izmantošanas jomā, kas attiecas uz Eiropas Savienības pakalpojumiem un precēm. Apmēram 87% eh, mūsu gadījumu ir saistīti ar Ķīnu, un tāpēc ir ļoti svarīgais jautājums, eh, kas notiks pēc 11. decembra, kad Ķīnas pievienošanās protokols eh, PTO beigsies. Mums ir piemērs. Austrālija, kur gadījumu skaits samazinājās uz pusi pēc tam, kad tā atzina tirgus ekonomikas statusu Ķīnai. Un tikai 15% gadījumu patiesībā izdevās kaut ko atrast, un dempinga līmenis ir apmēram 10% robežās, kas, protams, nav nekas liels. Tāpēc ir ļoti izšķirīgi, lai mums būtu tāda sistēma, kas garantētu iespējamo uh, Eiropas Savienības vēršanos pret dempingu un subsīdiju ļaunprātīgu izmantošanu. Mēs zinām, ka šobrīd tiek izskatīti vairāk gadījumi, piemēram, saules paneļu gadījums, tāpat arī tārauda gadījums. Uh, Es domāju, ka drīz būs arī gadījumi, kas saistīti ar um, vēja ģeneratoriem. Tirgus daļa Ķīnas produktiem ievērojami palielinās. Šobrīd tie ir apmēram 33%, kas ir ievērojami uh, pieaudzis, tātad pēdējā gada laikā par 15%. Mēs saskaramies ar dēmpinga precēm no Ķīnas visās jomās, un mums ir jāaizsargā savu rūpniecību. Tāpēc es domāju, ka mēs saskaramies ar divām problēmām. Viena problēma ir tāda, ka mūsu tirsniecības aizsardzības instrumenti ir novecojuši. Mēs mēģinājām modernizēt uh, tirsniecības aizsardzības instrumentus, jūs atcerēsieties, mēs kā parlaments uh, 2014. gada aprīlī pieņēmām modernizācijas pakotni, kas dod e, fleksibilitāti komisijai, lai tā pati uzsāktu izmeklēšanu, nesagaidot šīs sūdzības. Un padome kopš 2014. gada aprīļa bloķē šo modernizācijas procesu. Mēs esam izdarījuši spiedienu uz padomu, lai tiktu pieņemta šī pakotne un lai mums būtu fleksibla, moderna antidempinga sistēma Un otrkārt, jā, mums ir jāreformē mūsu sistēma attiecībā uz Ķīnu tā, lai mums būtu spēkā pienācīgi mehānismi pēc, 2000, pēc šā gada 11. decembra. Mēs skaidri vēlamies izveidot alternatīvas metodas, lai aprēķinātu dempingu un subsīdiju ļaunprātīgu izmantošanu pēc decembra. Tāpēc mums ir jāizdara spiediens uz komisiju, lai tā nāktu klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Starp citu, komisijai bija 15 gadu laika, lai pārdomātu šo jautājumu, un es ceru, ka tā pavisam drīz nāks klajā ar priekšlikumu. Inta komiteja sagatavos uh, rezolūciju māju plenārsēdē par šo jautājumu. Paldies, tagad vārds Angelikā Nīblerē. Nīblers kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich beim Vertreter Paldies, priekšsēdētājs. Vēlos pateikties komisijas pārstāvim par viņa skaidrojumiem un vēlos paust divus komentārus, kā arī uzdot vienu jautājumu. Runājot par tirsniecības politikas jautājumiem, tie man nav tik ļoti labi pazīstami kā Langis kungam, tādēļ vēlos paust pāris komentārus. Sākumā jūs teicāt, ka runa nav tikai par tirzniecību bet Ķīnas tirgus ekonomikas status ir uh, politisks jautājums, mūsu viedoklis ir tāds pats, mūsu grupa to apzinās, ņemot vērā esošo diskusiju, un tā kā ir šāds augsts uh, politisks nozīgu, nozīmīgums, un mēs arī bažīmies par to, ka daļa no Eiropas rūpniecības varētu pazust. Mēs negribam pieņemt nepareizs lēmums. Turklāt vēlos pa pateikt to, ka runājot šajās diskusijās mums nav runa par protekcionismu, ko bieži dzirdam, bet gan par godīgiem konkurences apstākļiem. Mums tas ir jāuzsver, godīgi konkurences apstākļi. Tādēļ mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, kad um, šī gada laikā mēs arī nodarbojamies ar šo Ķīnas tirgus ekonomikas statusu. Mans jautājums jums, jo jūs arī runājāt par sasaist ar likumu izmaiņām, jaunajām redakcijām, metodoloģiju. Jūs norādījāt, ka ASV pastāv citāda sistēma, tur administrācija ir iesaistījušies, iesaistīsies citādākā veidā, ir situācija daudz elastīgāka, un es tagad uzdošu tādu ļoti vienkāršu jautājumu, kādēļ mēs nu vienkārši nevaram kopēt amerikāņu sistēmu un tādējādi atvieglot mūsu uzdevumu. Tas bija mans pirmais jautājums, un otrais jautājums jūs pieminējāt arī ietekmes novērtējumu, kas tiek sagatavots, vai jūs varētu pateikt, kad tas mums būs pieejams, kad tas būs pabeigts, lai mums ir pietiekami daudz laika ar to iepazīties. Un, kā jau teicu, es nepiedalos uh, visās diskusijās, taču jūs pieminējāt trīs alternatīvas, trīs metodoloģijas varianti. Varbūt, ka ir arī kāds ceturtais, jo ir dzirdēts pāris baumas par to. Paldies! E paldies, Neibārs kundze, EPP grupas vārdā, S&D uh, grupas vārdā, Kartam Tālīngas kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies Rubināčī kungam. Vēlos pateikt pavisam skaidri, šobrīd apvienotajā karalistī, karalistē mums ir eksistenciāla krīze, tērauda. Uh, nozarē. 40 tūkstoši strādājošo šobrīd gaida, eh, lai uzzinātu, kāda būs viņu nākotne, tāpēc, ka Eiropas uh, Savienība ir izlēmusi pārdot visas uh, ražotnes uh, apvienotajā karalistē. Tā ir ļoti sarežģīta jautā, tā, situācija, un tas, protams, ir cieši saistīts ar Ķīnas tērauda uh, dempingu Eiropas Savienībā un apvienotajā karalistē. Situācija pasliktina arī tas, ka patiesībā apvienotās karalists valdība ministru padomē ir vadījusi šo blaķējušo minoritāti, kas ir novedusi pie tā, ka mēs neesam nostarpinājuši instrumentus, kas ir nepieciešami, lai aizsargātu mūsu nozari. Uh, Tāpēc apvienotajā karalistē tik tiešām ir rūgtums par pašreizējo situāciju. Bet es vēlētos norādīt uz to, ka tiek sajaukts vairākas lietas, proti mūsu instrumentu nostiprināšana, kurai ir jānotiek šobrīd, jo valdībām nākamajā um, padomē 15. maijā ir jācenšas strādāt pie šī jautājuma, jā, lai atbloķētu šo dosie. Ja Itālijas prezidentūra nāca klajā ar priekšlikumiem, lai rastu kompromisu padomē, tas gal galā ir jāpanāk, Mūsu valdībām ir jārunā par šo jautājumu ar Ķīnas valdību, lai tiktu galā ar to, pārprodukcija, kāda ir Ķīnā, ar to ir jātiek galā diplomātiski, bet no mūsu puses mēs eh, zinām, protams, ka norit šīs sarunas, un es piekrītu bērnam, mēs esam gaidījuši 15 gadus, tas ir par ilgu, tāda nu ir situācija, mēs nevaram pārrakstīt vēsturi, bet ir jāuzzina, kāds ir dialogs starp komisiju un citām pasaules tirsniecības organizācijas eh, dalībvalstīm. Uh, kam būs jāpieņem lēmums. Mēs zinām, ka tas ir tehnisks jautājums, ja tiek piešķirts tirgus ekonomikas status Brazīlijai, Kanādai un citiem. Tas varbūt nav tik tehnisks jautājums. Es vēlētos uzzināt, kā tiek koordinēta šī rīcība un darbība PTO, lai visiem būtu kopīga nostāja par tirgus ekonomikas status. Paldies, tagad vārds Eriksona kungam zaļo vārdā. Paldies, es piekrītu daudz, kam kas tika pateikts jau iepriekš. Man būtu jautājums Rubināt Šikungam. Mēs šobrīd runājam par Ķīnu, un Ķīna nav pilnībā tirgus ekonomika, to mēs zinām, bet tas ir saistīts ar divām problēmām. Vispirms jau tas, ka jau ilgu laiku mēs zinām, ka Ķīna nav pilnvērtīga tirgus ekonomika, bet no otras puses tas, ka pēdējo gadu laikā mēs saskaramies ar, piemēram, eh, tērauda pārprodukciju Ķīnā, tas ir divas atšķirīgas lietas. Protams, ka pat tirgus ekonomikā, kad ir milzīga pārprodukcija, cenas samazinās un bieži vien tās ir zemāks nekā um, ražošanas cenas, ražošanas izmaksas. Mēs zinām, ka tā tas notiek arī naftas rūpniecības jomā. Tas viss saistīts ar kapacitātēm un patēriņu. Tāpēc es vēlētos uzzināt, kā komisija tiek uh, galā ar šo pārprodukcijas jautājumu un to, ka cenas samazinās vēl zem ražošanas izmaksām. Paldies! Liels paldies! Lapes Vermēla kundze, goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, eh, direktor kungs. Es domāju, ka šobrīd svarīgi ir saprast, ka tirgus ekonomikas status piešķiršana uh, atstās ietekmi uz vairākām nozarēm, tātad tērauds, eh, keramika manā valstī, uh, ir jāņem vērā enerģijas izmaksas, tāpat arī um, citās rūpniecības jomās. Katēnēn kungs to jau atzina. Runa ir par nozari, kas ir saskārusies ar problēmām visā Eiropas Savienībā. Mēs jau runājām par dempingu un uh, mēs um, iebilstam pret tirgus ekonomikas status piešķiršanu Ķīnai. Tas negatīvi ietekmēs nodarbinātību un kāds pētījums liecina par to, ka tiks zaudēts 1,7 līdz 3,5 miljonu darba vietu. Mans jautājums būtu sekojošs. Vai jūs zinat par šiem skaitļiem un vai jūs tos ņemsiet vērā? Vai jūs ņemsiet vērā darba vietu zudumu Un vai jūs um, domājat arī par to, ka noteikti samazināsies uh, arī pieprasījums, tiks samazināts algas, tiks zaudētas darba uh, vietas? Es to saku tāpēc, ka, piemēram, oficiālajos pētījumos, uh, kā TTIP gadījumā, uh, tiek uh, izmantotas automātiskas metodas, kas, protams, nav ticamas. Tāpēc es vēlētos zināt arī, kāda ir bijuši rezultāti divpusējās sarunās, kuras uh, komisija, acīm redzot, ir organizējusi, jo komisija vēlas pātrināt tirgus ekonomikas status piešķiršanu Ķīnai. Vēlētos uzzināt, kā ir noritējuši šīs sarunas. Es domāju, ka šī situācija neturpināsies ilgi, ilgstoši, bet ja mēs piešķiram uh, tirgus ekonomikas statusu, ir jācenšas nodrošināt arī uh, garantijas, kā piemēram koplīgumi, um, sociāla aizsardzība, jo Eiropas ekonomika vēlas būt uh, sociāla ekonomika. Tāpēc man būtu sekojošs jautājums. Kāpēc komisija rīkojas tā, it kā tā vēlētos deregulēt Eiropas tirgu par labu partneriem? Paldies! Paldies! Man ir uh, vairākie jautājumi un arī paudīšana mūsu grupas nostāju par sadarbību ar Ķīnu. Mums nevajadzētu to visu uzspiest uh, baiļu dēļ, mums ir jābalstās uz uh, faktiem un uz labāku regulējumu. Pirmais jautājums ir par apdraudētajiem darba vietām. Es gribētu zināt, kā esat nonākuši pie šī skaitļa. Es neslēpju, kas man visai pārsteigts dzirdot šos cīparus. Otrs jautājums par sabiedrības konsultāciju. Esam arī pārsteigti par termiņiem, ierobežojumiem. Uh, Te ir vairākas problēmas, ļoti tehniski ir formulēta šī konsultācija, līdz ar to līdzdalība ir ierobežota. Jūs uh, neatļaujat atbildēt tā vispārīgi, ļoti orientēti jautājumi un sagaidāt orientētas atbildes. Es gribētu zināt, kādēļ esat veikuši šādas izvēles attiecībā uz sabiedrības konsultāciju, tāpat par sabiedrības konsultāciju, kā esat iecerējis izvērtēt. Uh, ieguldījumu, ko sniedz Eiropas Savienības nerezidenti. Uz kāda analīzes pamata jūs uh, to visu analizēsiet? Par ietekmes novērtējumu. Es gribētu zināt, kurš izstrādāja ietekmes novērtējumu. Un uh, vai rīt no rīta arī, kad runāsiet par šo, kā tik īsā laikā jūs varēsiet piedāvāt aizsargi instrumentus uzņēmumiem, ņemot vērā, ka termiņš ir 11. decembris. Pēdējais jautājums. Visi dati, kas ir jūsu rīcībā, ņemot vērā jūsu pieredzi, kas jūsuprāt notiks ar Eiropas industriju, piemēram, metalurģiju, ražošanu, un kas notiks tieši ar mazajiem vidējiem uzņēmumiem? Paldies! Much, Paldies! Šafhausen kungs, NF vārdā. Euh, Man būtu vairāki komentāri. Vispirms, um, pavisam um, ilgstošā diskusijas ar um, Pasaules tirdzniecības organizāciju Paskāla Mī Proti nav vēlmes atzīt, ka e, tirzniecības liberalizācija novērt pie masveida e, darba vietu uh, izzušanas um, Eiropā. Manā valstī kopš uh, sociālisti ir pie varas no 12% uh, IKP um, mēs tagad ir 10,5% no IKP. Un par šiem jautājumiem jādomā ne tikai paturot prātā suverenitātu un neatkarību, bet mēs nevaram diskutēt par šiem jautājumiem, ja mēs paraugamies uz to, kāda ir ilgtermiņa perspektīva. Havans uh, hartā bija paredzēta ļoti uh, eh, labāki noteikumi attiecībā uz ilgte, ilgspējīgu tirzniecību. Es neesmu pret Ķīnu, man ir ļoti daudz draugu šajā valstī, un es uh, tur pārstāvēju arī kādas franču sabiedrības intereses. Mums ir jāraugās uz attiecībām ar Ķīnu ilgtermiņu perspektīvēm. Nevar būt uh, E, pārpalikums no vienas puses un deficīts no otras puses. Mēs nevaram nepārtraukti sistemātiski iznīcināt savu rūpniecisko bāzi, jo no tā ir atkarīga mūsu suverenitāte, neatkarība un arī mūsu spējas e, organizēt tirsniecību ilgtermiņā, tā tad nodrošināt ilgtspējīgu tirsniecību. Komisijas pieeja ir ideoloģiska. Un atsaucoties uz kolēģi teikto noslēgumā, es vēlētos zināt, kāpēc jūs nespējāt uh, sagatavot instrumentus, kurus amerikāņi ir sagatavojuši, lai aizsargātos. Paldies! Paldies! Marteo kungs, lūdzu. Merci, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka Šis jautājums ir pietiekami nopietns un svarīgs, lai mēs neatstātu šī jautājuma izlemšanu tikai komisijas un padomas rokās. Tāpēc arī es ļoti rūpīgi ieklausos pilsoņu teiktajā un um, runājot par pilsoņiem, es domāju visu pilsonisko sabiedrību, strādājošos, patērētājus, uzņēmumus un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs esam uzsākuši arī plašākas sabiedrības konsultācijas, kas ir plašākas nekā tās, ko jūs esat uzsākuši. Vēlējos teikt, ka ir tikai naivie jeb līdzinātāji, kas šobrīd uh, cenšas uh, rast atbildi uz jautājumu, vai Ķīna ir tirgus ekonomika vai nē, vai dempings ir reāls, vai tikai mēs to iedomājamies, vai subsīdijas ir reāls, vai mēs to tikai iedomājamies. Tad, kad mēs zinām, kā lietas notiek šajā valstī, mēs varam iedomāties tikai un vienīgi, ka mēs esam līdzinātāji, ja darbojamies šādi. Un es domāju, ka šis jautājums nav juridiski rakstura. Man ir pilnīgi vienalga, ko par to domā komisijas juristi. Šim lēmumam ir jābūt politiski rakstura. Un un um, Padomē ir jāpārtrāc šo, šī divkosība, arī Judīt par to pirms brīža runāja. Tad, kad Kamerons tagad uh, raud krokodilu asars par uh, tēraudu un vienlaikus viņš ir tas, kas bloķē uh, tirsniecības aizsardzības instrumentu pieņemšanu, es domāju, ka ikvienam, kas šobrīd cenšas uh, noslēpties aiz savu mazā pirksteņa, ir jāpārtrauc šī divkosība. Tāpēc es vēlētos uzzināt no jums, kāpēc jūs domājat, ka kas attiec uz darba vietām, tad ieteikumi būs tikai 250 tūkstoši. Es domāju, ka šī ieteikuma būs daudz lielāka un mums ir nepieciešama nopietnāka un objektīvāka pētījuma. Un noslēgumā es vēlētos atsaukties uz pētījumu, kuru īstenoja Eiropas uh, Savienības tirsniecības kamera Ķīnā, kas ir izpētējuši, kā tas ietekmēs arī papīra. Um, koksnes, keramikas nozara. Runa ir par daudzām mūsu rūpniecības nozarēm, kas šobrīd tiek apdraudēts. Uh, un tērauda eh, cenas ir kritušās uz pusi 12 eh, mēnešu laikā. Šobrīd neviens Eiropā nevar saražot, nezaudējot līdzekļus. Tas tie ir fakti. Tas, tas nav izdomājums. Paldies. Thank you very much. Paldies, Grostets kundze. Merci beaucoup. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā mani kolēģi, arī Es esmu ļoti pārsteigta, jo Ķīna šobrīd bauda uh, starposmu status. Mums, mums rīcībā ir bijuši 15 gadi, lai izpētītu kritērijus. Zinām, ka kritēriji netiek ievērot. Mēs zinām, ka Ķīna atbalsta savu ekonomiku un arī uh, tērauda nozarē, tāpat kā citās. Uh, zinām, kas notiek. Par to runāja arī kolēģi. Ja šodien mums būtu jāpiešķir šis uh, tirgus ekonomikas status Ķīnai, uh, tad tas nozīmētu, ka mēs atsakamies no tām spējām, kādas mums šobrīd ir aizsargāties, jo antidempinga noteikumus būtu daudz grūtāk īstenot tādā gadījumā. Sankcijas, ko mēs varētu ieviest, būtu daudz maznozīmīgākas. Tātad tas viss var tikai un vienīgi padarīt mūsu rūpniecību vēl trauslāku, un tā jau šobrīd ir pietiekami vāja. Tāpēc es nesaprotu um, šo te komisijas um, aklumu, ja tā varētu teikt. Tā turpina strādāt tieši tāpat kā nu, gadu desmitiem ilgi iepriekš, neizprotot ekonomisko krīzi, neizprotot to, ko domā sabiedriskā doma. Mums svarīgi ir aizsargāt savu rūpniecību un tai būtu jābūt mūsu prioritātei. Un es nedomāju, ka mēs aizsargāsim savu rūpniecību, piešķirot Ķīnai tirkus ekonomikas statusu šobrīd. Es esmu diskutējusi ar atbildīgajām personām no Ķīnas puses, un es viņiem esmu teikusi, ka jebkurā gadījumā mēs varam tikai tiekties uz to, ka Ķīnā notiek eh, sociālā. Uh, attīstību, lai mēs beidzot varētu nodrošināt zinām līdzsvaru starp um, Eiropas kontinentu un Ķīnas kontinentu. Un šobrīd tas absolūti nav iedomājams. Tāpēc es domāju, ka šobrīd nevar būt neruna par to, ka mēs piešķiram uh, tirgus ekonomikas status Ķīnai. Varbūt tas būs iespējams pēc 10-15 gadiem, bet šobrīd tas nav iedomājams. Uh, Nu, protams, ka mums var teikt, uh, ka tas uh, negatīvi ietekmēs mūsu ekonomiku, mēs vairs nevarēsim pārdot uh, uh, lidmašīnas un tā tālāk un tā joprojām, bet mums vispirms ir jāsagatavo nepieciešamie instrumenti, lai aizsargātu savu rūpniecību, lai tai nebūtu jāizjūt sekas no šādas te lēmuma. Es domāju, ka šobrīd mēs esam neiedomājami naivi Eiropas Savienībā, ņemot vērā pašreizējo sociālo un ekonomiskos uh, kontekstu. Paldies. Tagad vārds Grifins kundzei. Uh, you, Paldies, Buziet kungs. Tā kā Džūti uh, skaisti pateicis, tas ir nepieredzēta krīze pie mums apvienotā karalistē. Uh, kur um, tiek apdraudētas uh, veselas sabiedrības trūkstot darbiem, taču, kā tika pieminēts, šeit runa ir par tēraudu, keramiku, stiklu. Es pat savā vēlēšana apgabalā apciemoju stikla radīšanas rūpnīcas, kas ir apdraudēta. Un jūs teicāt, ka varētu būt apdraudēts 250 tūkstoši darba vietu, ja Ķīnai tik piešķirt tirgus ekonomikas status. Uh, mūsu diskusijās gūtie dati ar arotbiedrībām šo skaitli secina daudz lielāk. Šis ir apdraudējums uh, visām mūsu rūpniecībām. Mums ir nepieciešama konkrēta stratēģija, lai aizsargātu energointensīvas rūpniecības, mūsu sociālos un darba standarts. Mēs nevaram vienkārši tā mēnesērdzīgi uh, turpināt. Mums tas ir jāaptur. Paldies! Paldies! Tamburāno kungs lūdzu. Grazie, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji, pavisam īsi. Es pilnībā varu piekrist uh, ar kolēģu kritisko attieksmu, kritiskajiem viedokļiem. Es gribu tikai vēl papildināt ar uh, to, ka Mūsu grupa uzskaita, ka plenāra sēdē būtu jāorganizē debates ar rezolūciju līdz mēneša beigām, jo laika ir maz, lai Eiropas parlaments vienīgā tieši uh, ievēlētā institūcija, lai Eiropas parlaments varētu nākt klajā ar vienotu un skaidru pozīciju par šo jautājumu. Paldies! Priekšsēdām izslēgts mikrofons. Vous avez pu entendre, la, la, tous les collègues sont d'accord. Tikai viens jautājums. Jūs dzirdējat, ka visi kolēģi ir viensprāts, ka mums ir jābūt kritiskiem. Man ir tikai viens jautājums, kāpēc komisija nekad neņem vērā eh, to, ka mēs esam vienprātīgi šajā parlamentā, un jau atkal jūs to neņemsiet vērā. Problēma Eiropas veidošanā ir komisija. Um, Paldies, ja drīkstu piebilst, pievienot vienu jautājumu jo ir noslēgušies mūsu runātājs araks direktora kungs. PTO panelis pagājušo trešdien, 29. martā, um, apšaubīja sankcijas no Eiropas Savienības puses attiecībās Argentīnu. Un uh, kādas tad Eh, ir garantijas, ka PTO neapšaubīs arī iespējamos eh, nosac, papildu nosacījums no Eiropas Savienības attiecībā pret Ķīnas eh, tirgus ekonomikas statusu. Varbūt tas ir saistīts arī jau iepriekš uzdot jautājumu. Tas arī bija viss no mūsu puses, un tagad lūkšu jums atbildēt uz jau uzdotiem jautājumiem, sniegt komentārus. Paldies, priekšsēdētāji! Es centīšos atbildēt uz šiem jautājumiem, cik vien labi spēšu. Sākumā vēlos teikt to, ka esmu mazliet pārsteigts, taču pilnībā piekrītu Langas kunga veiktajai analīzei. Langas kungs runāja par antidumpinga instrumentu nozīmīgumu, to, cik svarīgi ir būt, lai mums būtu spēcīga sistēma, lai mēs efektīvi varētu cīnīties ar dempingu no Ķīnas puses. Viņš arī uzsvēra uh, to faktu, ka pastāv divas problēmas. Pirmkārt, šo instrumentu organizāciju ir pienācis laiks dalībvalstīm rīkoties, un otrs attiec uz sistēmas uh, reformēšanu attiecībā ar Ķīnu, kur jātiek, kurā jātiek galā ar antidempinga praksi Ķīnā. Šeit es piekrītu Langas kunga analīzai. Mēs vēlamies uh, lai mums būtu spēcīga antidempinga sistēma Eiropā arī nākotnē. Tik uzdots jautājums par to, kādēļ mums komisijai nav tāda paša instrumenta kā ASV. Komisija balstās uz likumiem, likumi ir Eiropas Savienības likumi, un pēdējo reizi, kad es pārbaudīju, tad mēs esam līdz likumdevēji. Nīblers kundze uzdeva jautājumu par to, kā rīkoties ar iespējamiem grozījumiem. Lieta ir tāda, ka komisijai vēl joprojām ir jānolem, vai jāpiedāvā kāds likums vai nē. Runāt par ietekmes izvērtējumu, daži jau ir pieņēmuši lēmumu, kāds ir šis izvērtējums, nemaz neizskatot šo izvērtējumu, kas, protams, katram ir jādara. Un komisija pieņēma lēmumu, uh, ka vēlas aplūkot, kāda ir situācija, vēlas gūt pilnvērtīgu, visaptverošu analīzi par situāciju, ieskaitot atbildes no visām iesaistītām pusēm Eiropas Savienībā. Un tad komisija pieņems lēmumu, vai ir jāmaina likumi. Viena lieta ir skaidra, ja mēs vēlamies izmainīt metodoloģiju, lai aprēķinātu dempingu, tad ir jāmaina likumi. Ja komisija pieņems lēmumu par priekšlikumu sagatavošanu, tad uh, padome un parlaments kopīgi pieņems lēmumus, un tad Eiropas parlamentam būs iespējas pilnībā izmantot savu prerogatīvu kā līdz likumdevējiem. Vai mēs varam nokopēt ASV sistēmu? Tas ir ļoti interesants aspekts. Manuprāt, jūs runājat tieši par protekcionismu. ASV sistēma ir daudz līdzsvarot Eiropas Savienības sistēma ir daudz līdzsvarotāk nekā ASV sistēma, un turklāt ņem vērā to, ka rūpnieciskā realitāte Eiropā nav tikai konkrēti produktu ražotāji, bet arī tie, kas rūpniecības pārstāv, kas izmanto šos produktus, kā arī patērētāji, kas izmanto šos produktus. Tātad Eiropas Savienībā mums ir daudz sarežģītāka problēma, kas ņem vērā arī Eiropas kopējās intereses pirms pieņem antidempinga pasākums. Tāpat arī ir jāņem vērā šo uh, zaudējumu aspekts. Tātad ASV sistēmas kopēšana ir iespēja, taču mums ir jāpaturprātā tas, ka vēsturiski ES un ASV sistēmas ir bijušas atšķirīgas un amerikāņi ir tikuši smagi kritizēti PTO ietvaros. Un tas noved pie Dārlings kundzes jautājumu, kāds mums ir uh, dialogs ar lielajiem patērētājiem, un vēlos jums nodrošināt, ka mēs um, kontaktējamies ļoti cieši ar ASV, Kanādu un arī Brazīliju. Mēs uh, regulāri sastrādājamies. Um, PTO šī mēneša beigās būs kom komiteja norganizēta par antidempingu, kas dos mums iespēju salīdzināt uh, mūsu informāciju viedokļus, tāpat arī mēs nodrošinam to, lai mums ir kontakti augstā politiskā līmenī ar ASV. Vēl viena lieta, ko vēlos papildināt, ir tāda, ka šodien mēs neatrodamies tādā pašā situācijā raugoties no likumdošanas punkta kā amerikāņi. Piemēram, ja mums ir jāmaina mūsu sistēma, jāpielāgo tā daudz tuvāka ASV sistēmai, un tad amerikāņi izdomā mainīt savu sistēmu, kā jums zināms, ASV netiks panākta skaidrība par zināmiem politiskiem virzieniem uh, līdz pat nākamā gada periodam, kad būs skaidrība par jauno politisko spēku sadalījumu. Tātad, kā jau teicu, mums ir dažādas sistēmas, bet mēs uh, kontaktējamies ļoti cieši. Uh, Tika teikts, ka Ķīna nav tirgus ekonomika, kā jau es to minēju ievadvārdos arī, taču diskusijas tiešām nav par to, vai Ķīna ir tirgus ekonomika vai nē, bet gan vai mums ir jāmaina dempinga aprēķina metodoloģija. Un šeit tika pieminēta divas svari, pareizas lietas, proti pirmkārt kapacitātes un otrkārt dempings. Nu, pārmērīga kapacitāte. Eh, noved pie dempinga un arī krīt uh, eh, cenas, un tas noved arī pie tā, ka uh, uzņēmumi piedzīvo bankrota, taču Ķīnā nav bankrota likumi, tātad šeit ir sasaists ar kapacitātēm un dempingu. Tas, kā mēs rīkojamies ar kapacitāti, tas nav viegls uzdevums, taču mēs par šo jautājumu runājam katrās tikšanās reizē ar Ķīnas autoritātēm iestādēm, un, kā jums zināms, mums ir vēl paredzēts daudz tikšanās, un būs arī padome. Tāpat ir arī diskusijas OECD par to, kā rīkoties ar kapacitātēm, subsīdijām un tā tālāk. Taču mums atkal jāpatur prātā tas, ka šis jautājums ir ārkārtīgi politisks attiecībā uz Ķīnu. Un vairāk kā dialogu mm, sistēma Manuprāt, šāda dialoga ir nepieciešama politiskā līmenī. Un kolēģi runāja par tirgus liberalizāciju. Šeit izteikšos atkal tehniskā ziņā. Tad, kad runājam par dempingu, mēs nerunājam par liberalizāciju. Mēs runājam par uh, esošo nodevu likvidēšanu. Nē, antidempings nozīmē papildu nodokļu uzlikšanu. Un ja mēs tā rīkojamies, tad tikai tad, ja mums ir pienācīgi spana pamatojums, ja mēs esam veikuši izmeklēšanu, konstatējuši, ka kādam konkrētam produktam pastāv juridisks pamatojums, lai uzliktu šādus papildu nodevus. Neviens nerunā par nodokļu nodevu likvidēšanu, kas pastāv attiecībā uz Ķīnas produktiem. Un tas ir viens no galvenajiem, uh, galvenajām kļūdām, kas tika uh, pieļauta šajā pētījumā, kuru jūs citējat, kas novest pie 3 miljoniem darba vietu zaudējumu Eiropā. Izmaiņas uh, dumpinga aprēķina metodoloģijā samazinātu par 30% uh, nodokļus Ķīnas precēm. Tā šajā pētījumā ir pausta, taču tā ir uh, kļūda. Mūsu pētījums, kas tiek kritizēts, atkal ir pareizs. Un kādēļ? Tādēļ, ka tas ļoti rūpīgi raugās uz to, uh, kādas dempinga aktivitātes mums pastāv attiecībā uz Ķīnu. Baralīkungs, kā mēs aprēķinām šīs darba vietas? Mēs veicām izmeklējumus, mums ir 52 pasākumi gadījumi pret Ķīnu, saņēmām informāciju no sūdzības iesniedzējiem, attiecīgās rūpniecības un saņemam informāciju par konkrētām darbvietām ar konkrēto produktu. Uh, Mēs konstatējam, ka tērauda nozarē darba vietu skaits ir apmēram 55 tūkstoši. Jūs teiksiet, tas ir nav iespējams, jo ir daudz vairāk darbinieku, kas darbojas uh, tērauda nozarē. Jā, protams, tas, kas strādā Eiropas tērauda nozarē, taču tie darbinieki, kurus mēs identificējām, tie attiecas tieši, tie ir iesaistīti tieši mūsu veiktajās izmeklēšanās. Un šeit ir jāsaprot, ka mēs ļoti strikti skatāmies uz konkrētajiem produktiem, aprēķinot šo skaitļus. Tad runāt par faktiem, kā jau teicu, mēs apskatījām arī iepriekš agrākas izmeklēšanas, īstenojām simulācijas, izmantojām dažādas metodas. Dzirdēju, Grostēts kunga teica, ka metoloģijas izmaiņa iznīcinās jūsu sistēmu. Nu, mēs esam arī veikuši citas simulācijas, un rezultāti nebija tādi. Mēs redzam, ka ar citām sistēmām būtu iespējams panākt tādu sistēmu, kas vēl joprojām ir spēcīga. Sabiedriskās konsultācijas e, ir tehniskas, protams, tāpēc, ka tas ir tehnisks darbs jautājums, un sabiedriskās konsultācijas e, ir mērķētas e, uz tiem, kas izmanto antidempingu, kas zina, kas ir antidempings, un mēs izmantojam tādus jautājumus, kurus izmantojam arī konsultējoties ar iekšējo tirgus jautājumiem. Uh, Kā jums zināms, pirms kādu laiku strādāju ar investīcijām un īstenoju sabiedriskās konsultācijas, un kritika bija tāda pati, ka komisija izmantojot atklāts jautājumus, eh, var rīkoties eh, tādu divdomīgi. Nu, mēs darām labāko, ko varam, un ceram, ka panāksim arī labāko rezultātu. Līgums par ekonomisko pētījumu ir Liverno universitātei piešķirts, kas ir viena no vecākajām universitātēm Eiropā, un detaļas ir pieejams par šo pētījumu di trade ģenerāla direktorāta mājaslapā. Manuprāt, es atbildēju uz visiem jautājumiem. Pēdējais jautājums priekšsēdētāja kunga par Argentīnas biodīzeli. Nu, tas nav, tā nav tieši tāda pati lieta. Argentīnas biodīzels. Šeit mēs lēmām par to, vai mums ir uh, pamatojums par vienu šo izmaksu vienību, un man pilnībā nepārliecināja PTO paneļa pamatojums. Šeit mēs runājam par daudz vispārīgākām diskusijām, vispārīgākiem jautājumiem attiecībā uz metodoloģiju. Šeit pastāv uh, līdzības, taču es neizmantotu šo paneli viens pret viens uh, attiecībā uz mūsu uh, nākotnes aprēķiniem. Ceru, ka neizteicos pārāk gari, bet bija diezgan daudz jautājumu. Paldies! Mums bija nepieciešams visas šīs atbildes, jo šie jautājumi mums ir ļoti svarīgi. Mums uh, Ķīnas tirgus ekonomikas status ir ļoti būtisks, ņemot vērā mūsu ekonomiku. Liels paldies, direktora kungs! un vēlam jums veiksmi un panākums. Un, protams, arī uzklausiet mūsu balsi, jo tas mums visiem ir svarīgi. Vēlreiz liels paldies! Uh, <coughs> Gudētie kolēģi, dāmas un kungi, tagad pārējām pie piektā darba kārtības punkta. Balsojušana. Vispirms testa balsojums. Testa balsoju, uh, balsojums. Uh, please take your electronic card. Lūdzu, paņemiet elektroniskās kartiņas. and uh, put, put your card to the slot. Very important. Ielieciet lūdzu kārtiņu balsošanas uh, aparātā. Now uh, is a testing vote. Uh, what is a question for testing vote? The... Tā, tad uh, sākam balsot. Vai esat nopirkuši biļeti atpakaļ uz mājām? Balsojiet. Okay. Uh, well, I think it's uh, very reliable for our situation. Nu, tas ir ļoti atbilstīgi, ņemot vērā kontekstu. Close the vote. Beidzam balsot. Oh, it's great. Lieliski. Bet nu palieciet tomēr līdz 6.30. 30 šovakar, jo tad noslēgsies mūsu itra komitejas darbs. Labi, paldies. Tagad sākam balsot. Mutiskais jautājums. Eiropas dzelzceļa apgādes nozares konkurētspēja Mārtina Vernere ir referente. Ir tikai viens balsojums, un tas būs elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot.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 sarežģīti tagad būt Briselē. Sākam balsot vēlreiz. Mutiskais jautājums par uh, šo dzelzceļa industriju konkurētspēju. Viss ir savās vietās, beidzam balsot. Nu, jau ir labāk, liels paldies. Pieņemts. Rezolūcija Martina Vernere. 14. grozījums. Kurš par? Kurš pret? Pel... Atturs pieņemts. Kompromis viens. Kurš par? Pret. Atturs pieņemts. 15. par? Pret. Atturs pieņemts. 20. par? Pret. Atturs pieņemts pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 25 par, pret, atturas, noraidīts. 31 par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 31. I open the vote. 31. sākam balsot. I close the vote. Beidzam accept. Pieņemts. Lūdzu, paceliet rokas. 32. pār. Pret. Atturas pieņemts. 33 pār. Pret. Atturas pieņemts. 34 pār. Pret. Atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār pret atturas pieņemts 44 par pret atturas noraidīts 45 par pret atturas noraidīts 49 par pret atturas noraidīts 48 par pret atturas noraidīts pārbaudīsim elektroniski. 48. Sākam balsot. 48. I open the vote. I close the vote. Beidzam. Pieņemts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. 53 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 60 par. Pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot 60. 60. Amendment 6. 60. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. 62 pār pret atturas pārbaudām. 62. 62. Check. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 70. 80. kopā par pret atturas pieņemts. 71 par pret atturas pieņemts. Sestais kompromiss par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas pārbaudīsim elektroniski 75 grozījumu. Open the vote. Sākam balsot, beidzam balsot. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. 98 par pret atturas pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par, pret, atturas pieņemts, 107 par, pret atturas pieņemts. 12. kompromiss par. Pārbaudām 107. elektroniski sākam balsot. I open the vote. I close. Beidzam balsot. Norādīts. Liels paldies. Lūdzu, celiet rokas. Tāda ir mana sūdzība. 12. kompromiss par pret atturas pieņemts. 110 <coughs> par pret atturas pieņemts. 115 par pret atturas pieņemts. 117 par pret atturas pieņemts noraidīts 116 par pret atturas pieņemts 13. kompromiss par pret atturas pieņemts 119 par pret atturas pieņemts 122 par pret atturas pieņemts noraidīts 14. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 15. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. 16. kompromiss ar mutisko grozījumu, ko piedāvā zaļie. Jūs uh, zināt, kāds ir šis mutiskais grozījums iebildumi? Uh, okay. So it is, uh, it is without oral amendment. Tātad bez mutiskā grozījuma, bez mutiskā grozījuma. 16. grozījums, kompromiss bez mutiskā grozījuma. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 137 par. Pret. Pārbaudīsim elektroniski. 137. I close the vote. Beidzām balsot. Pieņemts. 17. kompromiss pār. Pret. Atturas pieņemts. 18. kompromiss pār. Pret. Atturas pieņemts. 146. mutiskais grozījums no ETP grupas. Redzu iebildes. 1, 4, 6 bez mutiskā grozījuma par pret atturas pieņemts. 1, 5, 0, kurš par pret atturas atturas pieņemts 152 par pret atturas pieņemts 153 par pret tas tika pieņemts 152 ir pieņemts tagad 153 lūdzu balsojiet par šo kurš par Kurš pret? Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. 153. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 19. kompromis, kurš par pret atturas pieņemts. 156 par pret atturas pieņemts. 165 par pret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 pret. Pārbaudīsim elektroniski šo 174. I close the vote. Beidzam balsot. Accepted. Pieņemts. 21. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 175 par, pret, atturas, noraidīts. 178 par, pret pret atturas pieņemts. 180 otrā daļa, tikai otrā daļa par pret atturas pieņemts. 181 par pret atturas noraidīts. 182 par pret atturas pieņemts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 24. kompromiss pār pret atturas pieņemts. 210 par pret atturas noraidīts. 211 par pret atturas pieņemts. 212 par pret atturas pieņemts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. Di, 218. par pret atturas pārbaudām. 218. We check it. I close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. kompromiss par pret atturas pieņemts, 224 par pret atturas noraidīts, 222 par pret atturas noraidīts, 226 par pret atturas noraidīts, 227 par pret atturas noraidīts. Jūs gribat pārbaudīt? 227 elektroniski. Sākam balsot. I close the vote. Beidzam balsot. Norādīts. 227. kompromiss par, pret atturas pieņemts. 28. par, pret atturas pieņemts. 3. Otrais par, pret atturas pieņemts. 29. kompromiss par, pret pret atturas pieņemts, 13. pār pret atturas noraidīts, bet labāk pārbaudīsim. 13. grozījumu pārbaudam. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais par. Pret atturas norādīts. Un gala balsojums elektroniski. Sākam balsot par visu rezolūciju. Par visu rezolūciju. Sākam balsot, beidzam balsot. 51 in favor, 6 against. Thank you very much. Con Liels paldies. Apsveicam Verners kundzi. Tagad otrs mūsu balsošanas jautājums - jauna progresīva inovatīva turpmākā stratēģija tirzniecības un ieguldījumu jomā. Terēza Grifini referente. ITRE komitejas vārdā pirmais kompromiss par pret atturas pieņemts. 4 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 9. par pret atturas noraidīts. 12 mm, par pret atturas pieņemts. 13 par pret atturas pieņemts. 14 par pret atturas pārbaudām elektroniski. 14. 14. 14. We check Amendment 14. 14. Beidzam balsot. Noraidīts. 16 atturs. 15 par, pret, atturs. Noraidīts. 3. Trešais par, pret, atturs. Pieņemts. 4. Kompromiss par, pret, atturs. Pieņemts. 31 par, pret, atturas noraidīts, 32 par, pret, atturas pieņemts, 5. kompromiss par, 5. kompromiss kurš par, kurš pret. Nu, pārbaudām. 5. For com 5. I close the vote. Beidzam balsot. 40. par, pret, atturas, pieņemts. 34 par, pret, atturas. Nu, pārbaudīsim. 30, 34. Sākam balsot. I open the vote for 34. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 35 pār. Pret. Atturas. Noraidīts. 6. kompromiss pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 3, 43 pār. Pret. Atturas. Pieņemts. 43.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 Noraidīts. Sabiedriskais kompromiss par pret atturas pieņemts. 56 par pret atturas pieņemts. 57 par pret atturas noraidīts. Noraidīts. Astoties kompromiss par pret atturas pieņemts. 59 par pret atturas noraidīts. 61 par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret. Pārbaudam elektroniski. Compromise 9. We check compromise 9. Pārbaudam 9. kompromisu. Beidzām balsot. Pieņemts. 63 pār pret atturas norādīts. Desmitais kompromiss pār pret atturas pieņemts. 75 mutiskais grozījums no S un D. 75 vai iebildes. Ir dažas iebildes. Balsojam bez mutiskā grozījuma. 75. pār pret atturas pieņemts. 77 pār. Labi, pārbaudam, labi, jā, jā. 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 77 par, pret, atturas, pārbaudīsim 77. Pārbaudam 77. Beidzam balsot. Noraidīts. 78 par, pret, atturas, noraidīts. 79 par, pret pret atturas pārbaudīsim 79. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts 80. par pret atturas pieņemts 82 par pret atturas pārbaudam 82. Pārbaudam 82. Beidzam balsot. Pieņemts. 83 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 85 par. Pret. Atturas. Noraidīts. 84 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim, pārbaudīsim. 84. Beidzam balsot. Noraidīts. 86 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim 86 elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 87 par. Pret. Atturas. 87. pārbaudam. Beidzam balsot. Noraidīts. Elektronisks balsojums par eh, galbalsojumu. Beidzam balsot. 48, 6. Apsveicu referenti. Tagad pārējiem pie nākamā jautājuma, nākamā punkta - kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībai un aizsardzībai. Pirmais kompromiss, kurš pār, kurš pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Trešais kompromiss pār, pret atturas pieņemts. Devītais grozījums, mutiskais grozījums, referentas, mis, referenta un krēlas kundzes eh, mutiskais grozījums. Vai ir iebildumi pret šo? Iebildumu nav. Devītais grozījums kopā ar mutisko grozījumu, kurš pār pret atturas pieņemts. 13 pār pret atturas pieņemts 14 pār. 13. pārbaudam, labi, 13. lūdzu. I close the vote. Beidzam balsot pieņemts 14 pār, pret atturas pieņemts 15 pār, pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts. Sa 33. grozījums pirmā daļa, kurš par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Otrā daļa. Sēs, septītais kompromiss par, pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 44 par, pirmā daļa par, pret atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret atturas noraidīts. 45 par, pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par, pret pret atturas pieņemts, 10. kompromiss pār, pret atturas pieņemts, 56. pār, pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski 58. 56. 56. We check 56. I close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts.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 Sociālisti, lūdzu, celiet rokas. Nu, es saprotu, ka beigas jau pienākušas, bet, nu, balsojam. 62. pārbaudam elektroniski. Beidzam balsot. Tagad galbalsojums. Elektroniski. I close the vote. Result is. Beidzam balsot, pozitīvs rezultāts, apsveicam mūsu referentu par eh, kosmosa izmantošanas spējas Eiropas drošībā aizsardzībai. Liels paldies, godātie kolēģi. Tagad eh, tas bija 5., 6., 7. darba kārtības punkts. 5, 6, 7. Un tagad astotais punkts mūsu darba kārtībā Tieši laikā, tieši laikā. 10.30 ir 10.30. Eiropas strateģisko investīciju fonds pārdoms par pirmo gadu un turpmākais darbs viedokļa apmaiņa ar pārvaldu direktoru Vilhelmu Moltereru. Darbie draugi, esam iekļaujušies laikā, sāksim izskatīt šo jautājumu laicīgi, bet lūdzu, lūdzu, dodiet iespēju to darīt. Tā kā jums nepatīk būt kopā ar mums, ja jums nepatīk būt kopā ar mums, ir tikai viena iespēja. Vai nu palikt, vai uzvesties klusu. Nē, neviens acīm redzot neklausās. Well, I would say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 Turmes kungs, cienījamies kolēģi, man brēns kundze. Nē, acīm redzot, neklausās manas teiktajā. Nepavisam ne. Kolī, kolīgi Langen. Well, kolīgi Royal and kolīgi Langen. <laughs> Tell them, please. <laughs> no. Okay. Thank you. Thank you very much. Very important topic. Ļoti svarīgs jautājums. Eiropas Strateģisko investīciju fonds FC pārdoms par pirmo gadu un turpmākais darbs. Tātad viedokļa apmaiņa ar um, pārvaldu direktoru Vilhelmu Moltereru. Sveicu jūs šeit Eiropas parlamentā. FC noregulējums tika pieņemts 2015. gadā, un ITRE eh, tika ievērojami iesaistīta šajā pieņemšanas procesā. Uz mums kulās ekskluzīvas kompetences saskaņā ar 54. pantu. Mūsu referents šodien nav klāta. Tātad runa bija par to, kur tiks rasts finansējums un par to, kā mēs definēsim tos projekts, kas e, jāatbalsta. E, un šobrīd itri, protams, interesē e, tas, kā šis instruments tiek īstenots. Mūsu rīcībā ir nedaudz līdzekļu, bet, diemžēl, nav pietiekami daudz līdzekļu, jo mēs atbalstījām arī to, ka līdzekļi tiek piešķirti apvārsni 2020, te mums veicās diezgan labi. Bet joprojām ir ļoti svarīgi uzsvērt to, ka mēs tagad vēlētos panākt rezultāts refsiju un redzēt reālus rezultātus pat tikai gadu pēc tam, kad šis fonds ir sācis darboties. Tāpēc mēs vēlētos dzirdēt no jums, um, ehm, direktora kungs, eh, ievadvārdus. Paldies, priekšsēdētāji! Labrīt visiem! Man ir liels prieks būt šeit! tikai eh, pavisam īsi ievadu vārdi. Vispirms atcerēsimies, ka Eiropā mums joprojām ir diezgan eh, zema izaugsme, un tā ir viegli ievainojama. Tāpat arī mēs saskaramies ar situāciju nodarbinātības jomā, kas joprojām ir absolūti um, e, neapmierinoši, jo īpaši, ja mēs paraugamies uz dažām perifērijās eh, esošajām valstīm un ja mēs paraugamies uz gados jauniem cilvēkiem. Tāpat ir milzīgas atšķirības eh, dalībvalstu starpā, un mēs joprojām esam eh, daudz zemāk nekā pirms krīzes posmā attiecīgajos rādītājos, un Eiropa ir zaudējusi Eh, savu konkurētspēju salīdzinot ar eh, konkurentiem startautiskā mērogā. Kāda ir mūsu tirgus pieredze šajā jomā? Vispirms klienti uzņēmēji sūdzās par to, ka nav uh, regulatīvās noteiktības, un jāsaka, ka šīs noteiktības trūkums, protams, ir galvenais šķērslis uh, investīcijām. Uh, Tāpat mums ir ļoti mazas kapacitātes kompērts bankām uzņemties riskus, tāpēc, kad ir pieņemta attiecīgi noteikuma Banku Savienībā, un tāpat ir um, ierobežots kapacitātes no um, publisko uh, iestāžu puses. Un ceturkārt, Eiropā joprojām nav pietiekami attīstīts kapitāla tirgus, ja mēs salīdzinām uh, to pasaules mērogā. Un vienlaikus ir milzīga likviditāte, tie ir daudz augstāka nekā um, iepriekš. Tas ir saistīts ar ECB darbību. Tāpēc arī um, pre, komisijas pretens Junkers uzsāk šī plāna īstenošanu, un man šķiet ļoti svarīgi atgādināt jums, ka šis plāns ir balstīts uz trim pīlāriem. Pirmais pīlārs ir radīt um, investīcijām draudzīgu vidi, uzlabot uh, investīciju vidi. Uh, un pabeigt vienoto tirgu, eh, digitālo eh, tirgu, enerģētikas tirgu un citus tirgus, panākt to, ka dalībvalsts īsteno struktūrālās reformas un nojauc barjerus un šķēršļus. Otrais pilārs ir mērķis, lai investīcijas atbalstītu reālu ekonomiku. Tas nozīmē, ka ka ir ļoti svarīgi domāt par eh, tiem projektiem, kurus komisārija atbalsta. Un trešais pīlārs ir mobilizēt finanšu līdzekļus un atvieglot piekļuvi līdzekļiem reāli ekonomikai, lai varētu īstenot investīcijas. Nu, tātad tāds ir šis FC plāns, pie kur jūs arī strādājāt. Tātad kāda ir situācija šobrīd? pārvaldība FC um, darbojas pilnā mērā sākot no šā gada 1. janvāra. Tas nozīmē, ka mums ir ne tikai pārvaldības padomi, bet mums ir arī um, pārvaldības direktors un pārvaldības direktora vietnieks, kas reāli um, strādā. Tāpēc mēs esam saņēmuši vadlīnijas par uh, to, kas mums būtu jādara. Tas tika pieņemts šeit pātrinātajā procedūrā, un noregulējums dod skaidrs norādes uz to, kurš plāns ir atbalstāms, kāda ir eh, pievienotā vērtība un tā tālāk un to, tā joprojām. Un tas mums ir izšķirīgi. Bet vienlaikus ir ļoti daudz papildu noteikumu, kas ir ieviesti no uzraudzības padomas puses Stratēģiskā orientācija, operacionālā orientācija, FC, tāpat investīcija uh, vadlīnijas, uh, pavairošā faktora metodoloģija, tāpat arī izšķirīgi uh, indikātori un metodoloģija. Tas, protams, ir politikas dokuments ar sadarbību ar Nacionālo banku investīciju platformām un arī vadlīnijas um, fondu investīcijām. Uh, Ir ļoti svarīgi jums zināt, ka šie dokumenti ir publiski pieejami. Un trešā ļoti svarīgā vadlīnija ir rezultātu tabula, kur parlamentam noteikti ir jācenšas uzlabot uh, šīs, šo tabulu, jo tas, protams, ir viens no vadošajiem principiem mūsu darbā. Tātad eh, četri pīlāri, jūs zināt, kādi ir FC mēķi, tie ir balstīti ar noderegulējumu, eh, projektu eh, kvalitāti un tālāk finanšu līdzekļu nepieciešamība un visbeidzot papildus indikātoru makroekonomiskais efekts, privātā kapitāla piesaistīšanas iespējas un konsultāciju aspekti. Es domāju, ka pie visiem šiem aspektiem mēs strādājam ļoti veiksmīgi. Tātad, cik tālu esam tikuši šo deviņu mēnešu laikā, kopš sākam īstenot FSI? Vienlaiks mēs esam pieņēmuši lēmumu par 10,5 miljārdu FC atbalstītām investīcijām. Tas nozīmē 78 miljārdi eiro. Tātad mēs esam pārsnieguši jau 25% no 2050. gada mērķa. Um, Esam iesaistījuši 24 no 28 dalībvalstīm. Tātad mums ir investīcija un infrastruktūras uh, loks un tāpat arī mazo vidēju uzņēmumu loks. Es domāju, ka Eiropas Investīcija banka dara savu darbu pienācīgi. Svarīgi ir padomāt arī uh, par to, lai uh, domājot par līdzekļu sadalību pa sektoriem, mēs domājam par prioritārajām jomām. Viena no tām noteikti ir enerģētika, atjaunojama enerģijas avoti, enerģijas pārdala un sadala. Otrakārt, transports, visas investīcijas transporta infrastruktūrā. Treškārt, nodrošināt atbalstu maziem un vidējiem uzņēmiem Eiropas Savienībā. Un, protams, tas nozīmē arī e, inovācijas klimata pārmaiņas Un jūs saņemsiet arī attiecīgi dokumentu, kur redzēsiet RDI, RDI. Tās jūs eh, redzat vairākās jomās. Un pēc tam jūs saņemsiet ziņojumu, kurā būs skaidrāks skats un jūs redzēsiet, ka uh, kapacitāšu palielināšana ir ļoti svarīga, un tajā mums izdevies panākt savus mērķus. Jūs zināt arī, kāda ir izaicinājuma. Te es uzsvēršu varbūt sešus punktus, kas palīdzēs turpmākajās diskusijās ar jums. Vispirms projektu radīšana. Mēs neesam tā institūcija, kas rada projektu. Mēs finansējam projektus un garantējam um, to, ka tiek atbalstīti. Projekta attīstībai ir nepieciešams atbalsts un te noteikti svarīga loma konsultācijām. Otrakārt, turpmākajiem mēnešiem ļoti svarīgi ir, lai mēs iesaistītu 28 no 28 dalībvalstīm. Treškārt, mums ir jāpalielina um, privāto investoru iesaistīšana. Te es vēlos teikt pavisam skaidri. Jūs noteikti atcerieties, ka pašos sākumos, un tad, kad mēs runājam par šo slaveno projektu sārakstu, 2014. gadā radās uh, tāds iespējas, ka runa ir tikai un vienīgi par publiskajām infrastruktūram, bet runa ir, uh, ir par to, ka mēs iesaistām gan privātās investīcijas, gan publiskās investīcijas. Ceturtā prioritāte, manuprāt, ir palielināt inovatīvo sadaļu. RDI komponentei. Tālāk, kas attiecas uz infrastruktūrām, es domāju, ka mums ir jācenšas uh, panākt to, lai dalībās atbalstītu strukturēts finans, strukturēt finansējumu arī infrastruktūras projektos. Un visbeidzot, pēdējais izaicinājums, ja mērķis ir, ap, ir panākt uh, labu sasaist starp FC un struktūra fondiem. Un es domāju, ka mēs varētu sasaistīt kohēzijas fondus, struktūrālos fondus, uh, lauksaimniecību fondus ar FC, lai uh, panāktu uh, tādu kā kopēju pieeju, tātad, lai mums nebūtu tikai un vienīgi centralizētie līdzekļi FC ietvaros, bet arī decentralizētie līdzekļi no struktūra fondiem. Tas arī būtu viss pagaidām no manas puses un ar prieku atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Ne tikai šodien, uh, Ja esat ieinteresēti uzsākt šī, turpināt šīs diskusijas, esmu gatavs uh, ierasties ar prieku arī citu kārtu. Paldies! Okay. Uh, thank you very much. Lielas paldies! Paldies par jūsu ievadvārdiem un tagad došu vārdu pārstāvjiem no politiskajām grupām. Tautas partijas grupa Kariņkungs lūdzu. Uh, thank you very much, Chair. Paldies, priekšsēdētāji paldies par jūsu īso un pārskatāmo prezentāciju. Ļoti labs pārskats tiks sniegts. Man ir pāris jautājumu, kas svērst vienā virzienā. Vai šī pipeline ir līdzīga attiecībā uz sadalījumu, kā tas tika paredzēts, tātad šie procenti enerģijai, transportam un tā tālāk. Otrais jautājums, Kad jūs paredzat, ka sasniegsiet 100% finansējumu, kas bija noteiktais mērķis, kad izveidojām FC? Un treškārt, vai interesi par šiem projektiem ir konstanti, vai tā pieaug, vai samazinās, vai ir arvien vairāk privātās um, naudas, kas nāk, un kāda ir cita kritērija, vai mums izdosies. Paldies! Paldies! Tā kā man ir jādodas uz priekšstādā konferenci 11. tad es pametīšu mūsu sēdi. Šobrīd nav neviena vicepriekšsēdētāja zālē, taču mums ir visvecākais uh, deputāts. Nē, pats vecākais, bet pats uh, vecākais mūsu komitejas uh, loceklis, Rībika kungs, senākais loceklis. Lūkšu jūs vadīt mūsu komitejas sēdi līdz pat pulkstiem 1.30. Tagad došu vārdu Mūdī kundzei. Paldies! Runāšu arī Katlīns un Brentus eh, kundzes vārdā, kas diemžēl šobrīd nevar būt šeit. Paldies, ka esat ieradušies šodien pie mums. Priecājos jūs redzēt. Un jūs eh, darat to atkārtoti, piedāvājat darīt to atkārtoti. Jūs zinat, ka mūsu komiteja bija atbildīga, lai noteiktu FC prioritātes un kā tas ir jāizmanto. Arī vien... Mēs arī centīsimies aizsargāt šos būtiskos finanšu līdzekļus arī nākotnē par um, noteiktajām prioritātēm. Tās bija inovācijas, par kurām jūs runājāt, jaunas, izšķirošas inovācijas, augstas vērtības, augstas pievienotās vērtības projekti, tādi projekti, kur citādi netiktu īstenot, kā arī RDI, īpaši pēc decembra kopu. Raugoties uz sākotnējiem projektiem, par kuriem panākta vienošanās, neesam pārliecināti par to, cik lielā mērā šie mērķi ir ievēroti, kurš šī komiteja noteica, īpaši attiecībā uz uh, inovācijām un ilgtspēju. Man ir bažas par to, ka inovāciju, inovāciju definīcija tikus interpretēt ļoti plaši. Tāpat arī tablo izvērtējums jums ir jānodrošina, lai šie dati būtu publiski, lai šī rezultātu tabula būtu daudz pārskatāmāka un redzamāka. Tāpat arī tas, ka komisija jau pieņēma lēmumus pirms vēl izmeklēšanas komiteja ir noslēguši savu darbu. Un tad vai jūs, prāt, ir kādi neefektīvi projekti? Tāpat arī jūs pieminējāt uh, redzamības problēmas gan publiskajā jomā ar uh, valsts investīcijām, kā arī ar privātajām investīcijām. Un noslēgumā jautājums par platformām. Tā kā palūkojamies uz EFSI, kā tiek izveidotas šīs platformas, uh, kā tiek apvienot dažādi mazie projekti, īpaši jau pieminot energoefektivitāti, šeit ir bijuši pāris gadījumi ar Franciju. Tāpat arī vai tiek aplūkot dažādi modeļi, kā var apvienot, uh, savest kopā dažādas kooperatīvas, šeit īpaši enerģētikas jomā. Paldies. Nākamais runātājs Tirmas kungs. Uh, thank you very much, and I think it's, it's... Paldies. Manuprāt, Tā ir ļoti laba zīme, ka ļoti pieredzējis kungs vada EFSI. Sveicu jūs, Maltrer kungs. Es zinu, ka tas bija liels izaicinājums, kā norganizēt visu, kā piesaistīt cilvēkus, un es tiešām priecājos ar jūsu izvēli. Man ir pāris jautājumi. Iespējams, mums eh, parlamentam apsolīja, ka būs 300 miljoni plus eh, tehniskajiem atbalstam. Un pēc balsojuma es konstatēju, ka komisija mums neatklāja pilnu patiesību, jo patiesībā mums ir 20 miljoni. Un mēs sapratām, ka atšķirība ir tāda, ka tehniskā atbalsta nauda atrodas struktūra fondos, kurus komisija ierēķināja, ļoti labi zinot, ka šī nauda neatradīsies Briselē bet jau tika izdalīta. Tātad problēma, īpaši par energoefektivitāti runājot, es saprotu, ka jums bija divi ar pus vai pat trīs eksperti par energoefektivitāti, kas palīdzētu apkopot projektus, kas ir būtiski, lai veicinātu šo agregāciju. Jo problēma ir tāda, ka ir neliela projekta un nepieciešams tos padarīt par pelnošiem taču mēs īsti nevaram saprast, kāds ir potenciāls. Un mūs, mans jautājums tagad ir, kā mēs varam izveidot tādu sistēmu, kur mēs varam izmantot tehniskā atbalsta līdzekļus no struktūra fondiem, lai apmaksātu tehnisko atbalstu. Un es jau septembrī piedāvāju gan Eiropas centrālajai bankai, gan komisijai konkrētu modeli, kas izveidotu konkrētu hubu tehniskajam atbalstam, kas būtu projekts un varētu izmantot šos līdzekļus no struktūra fondiem, lai uh, apmaksātu rumāņu, zviedru, bulgāru eksportu. Šo priekšlikumu Dienvidu Austrumu Eiropā atbalstīja vairākas valdības, un varbūt kāds šodien no komisijas puses varētu teikt, ka jā, tā ir laba ideja, un uh, kāds ir process, vai jūs man varat atbildēt, ka nē, tās ir galīgas muļķības, taču jūs sniedzat skaidru atbildi, taču man nepatīk tas, ka es saņēmu Twitter ziņas no Safkoviča kunga, kurš saka, ka tā ideja ir laba, taču pēc sešiem mēnešiem nekas nav mainījies, nav noticis. Nu labi, otrs jautājums - Austrumē Eiropa. Ja es aplūkoju skaitļus, Polija saņem milzīgu daudzumu naudas, taču pēc pirmā skatu punkta mēs redzam, ka proporcionāli tās nauda nemaz nav tik liela, tik lielā daudzumā. Un varbūt, ka šis tehniskā atbalsta jautājums ir daļa no jautājuma. Katainen kungs ieradās pie mums un teica, ka būs uh, projektu portfēlis, taču kur tas ir? Un pēdējais šis sviras efekts. Manuprāt, jūs vienā slaidā sakat, ka tie ir septiņi ar pusi uh, svīras efekts. Taču diskusijās, manuprāt, bija 15 un vairāk. Tātad, nu, mēs vienmēr bijām skeptiķi saistībā ar šo punktu, ne tikai es, bet arī Debakenkungs un citi. Tādēļ gribētu dzirdēt skaidrāku informāciju. Paldies! Nākamais runātājs Debakis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Sekojot tam, ko teica Klots par šo multiplikatoru un papildu manuprāt, jums arī daudz skaidrāk jāpaskaidro šai komitejai, kas patiesībā notiek. Tie projekti, kas tika pieņēma sākumā, kurus jau parasti finansēja Eiropas investīcija banka. Un mēs sapratām, ka EFSI nodrošinās garantijas tādiem projektiem, kuriem ir augstāks risks, Varbūt jūs tiešām varētu paskaidrot, kāda ir pašreizējā situācija par šiem projektiem. Un otrs jautājums varbūt ir saistīts ar pirmo. Jūs jau parādījāt, ka dalība no privātā sektora, ka finansējums šeit ir mazāks nekā tika paredzēts. Un mans jautājums ir, kā jūs to izlabosiet? Jo, protams, ka sākotnēji um, dalība valsts sargs paredzēja simtprocentīgu valsts. Uh, finansējumu taču ir paredzēts vēlāk uh, lai būtu vairāks privātais finansējums. Taču kā jūs tiešām gribat to panākt, paredzat to panākt? Nu, varbūt, ka privātais sektors uh, ieradīsies vēl mūsu ballītē, bet, nu, galvenais, lai viņi ierodas. Tad par dažādajām investīciju platformām. Sākotnēji tās tika izveidotas, paturot prātā to, ka jāiesaist arī privātie partneri. Mans iespējas ir tāds, ka šīs investīciju platformas parasti ir uh, valsts finansēti instrumenti, kur privātie un citi partneri var pievienoties. Tādēļ mums atkal rūpīgi jāizvērtē, kas ir vadošie, vai tie ir, tās ir valsts aģentūras, kas šeit iztenošos uh, platformas, vai arī tomēr tiek radīts jaunas iespējas uh, privātajam sektoram rīkoties. Tad par MVU portfeli. Uh, Tad, kad mēs diskutējām ar Katainēnu kungu, tika skaidri pateikts, ka MVU finansējums ir svarīga FSI daļa, taču mēs gribētu vairāk augsta riska projektus. Taču šāda. Mm, veida projekti, kas šobrīd tiek, eh, kuriem tiek piešķirts investīcijas, neatbilst tiem parametriem, kur sākumā uzstādījām. Un tas attiec uz eh, dažādiem riska kapitāla un cita veida projektiem. Tātad mums vajad, ne, vajadzētu bišķi nošķirties no banku sektora. Tas bija viss no manas puses. Paldies. Nākamais runātājs no Gojas Lopes Beremilo kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Direktor kungs. Man ir tāda iespēja, ka, šī, iespējas, ka šie fondi nav diezko veiksmīgi Spānijā. Mums ir Kastor uh, projekts, kur finansē Eiro, IB un zaudējumi ir 1,8 miljārdi. Un tagad ar citu kredītu, kas mūsuprāt ir simbolisks. EIB tagad saskars ar vēl 4 miljārdu eiro restruktūrizāciju. Taču mans jautājums ir tāds, kādu daļu no zaudējumiem tad Eiropiešiem darba ņēmējiem ir jāsadz? Un tad ir protams, tie, kas spekulanti un lielie investori, un tad ir cilvēki, kas zaudē savas darba vietas. Tad man jautājumi. Pirmais ir saistīts ar Evango gadījumu. Kritērija kredītu piešķiršanai. Izskatās, ka Eiropas Savienība ir finanšu investors ar lielām um, spekulāciju apetīti, taču patiesībā Eiropas Savienība ar saviem kredītiem varētu izveidot jauna veida investīciju kredītu piešķiršanas modeli. Šeit uh, tie uzņēmumi, kur saņemt kredīts, viņiem ir jāveicina savu darbinieku tiesības un jāuzlabo savu sociālā struktūra. Vai vispār ir paredzēta šāda veida politika? Un tad vispārīgāks dabas jautājums. Proti, Junkera plāns paredz ļoti spekulatīvu modeli attiecībā uz uh, enerģijas infrastruktūras projektiem, taču patiesībā neatbalsta reālo ekonomiku. Vai jūs esat aplēsuši kādas sekas Junker plāna līdzekļiem būs, proti valsts investīciju atbalsts vai tradicionālās rūpniecības atbalsts. Tur, kur Eiropas Savienība nevis tirgus, būtu ražošanas galvenais veicinātājs. Un šeit ir nepieciešams, lai sociālajie nosacījumi un reģionālā kohēzija tiktu spēcināt, jo tie ir viena no pamatprincipiem. Paldies! Nākamais runātājs, manuprāt, Šahauzē kungs. En 2012, euh, nous avions présenté 2012. gadā mēs piedāvājām programmu, kas paredzēja veicināt izaugsmu ar investīcijām. Šo projektu sagatavoja lielās publiskās bankas un to piedāvāja Basanīnī kungs 2012. gadā, eh, bija arī Monti eh, komandas pārstāvi. Runa bija par pieciem miljoniem. No kurienes tie nāca? Tas bija finansiāls veidojums eh, no Eiropas centrālās bankas puses, un patiesībā tā bija eh, kvantit tie bija kvantitatīvie atvieglojumi, un tie bija paredzēti tām pašām nozarēm, kuras jūs pieminējāt - enerģētika, mazie vidējie uzņēmumi, infrastruktūras, bet funkcionu, eh, bet darbība bija paredzēta pavisam citādi. Mēs grasījāmies atbalstīt tās valstis, kurām ir tātad šī, šāds te līdzekļu deficīts. Mm, grasījāmies balstīties uz publiskajām bankām, lai orientētu ekonomisko attīstību šajās nozareis, lai radītu jaunus projektus. Un, protams, runa bija par valstīm, kas saskars ar struktūrālo deficītu. Darbība bija decentralizēta, Arī organizācija bija decentralizēta, kas attiecas uz projektu sagatavošanu, pārvaldību. Um, starp citu, mēs um, piedāvājam KFW uh, piedāvāt, uh, piedāvājam palīdzēt mums, bet, diemžēl, šis projekts netika līdz galam izveidots. Tā kā mēs izmantosim jaunus līdzekļus, tad es domāju, ka Junker plāns saskars ar zināmām grūtībām. Un šīs grūtības rodas galvenokārt no tā, ka jūs piedāvājat garantijas, lai radītu svirs efektu, jūs patiesībā neradat jaunus projektus, jūs raudat iespēju, kas jau patiesībā pastāv. Jā, bet tā noteikti nav tajā nozarē vai tajā valstī, kurai tas visvairāk ir nepieciešams. Tāpat arī es domāju, ka ir absolūti nepieciešams, lai notrošinātu Eiropas makroekonomisko līdzsvaru, es atvainojos priekšstādātāji, bet es domāju, ka mums ir absolūti nepieciešami instrumenti, kas ļauj līdzsvarot ziemeļus un dienveidus. Un jūs neatrisināt arī eiro problēmu, proti kā pārpalikumu, kas nāk no ziemeļiem, mēs rentabli varētu investēt dienvidos. Un bez šāda veida investīcijām jūs nekad neatrīstināsiet eiro zonas problēmas, un eiro kā tāds ir pakļauts neveiksmei. Tāpēc būtu jādomā par to, kā ilgtermiņā pārorientēt šo Junkeru plānu, lai labāk izmantotu um, līdzekļus un nodrošināt piekļūtiem. Mums ir jāiet līdz galam savās pārdomās. Paldies! You, šafā. Paldies, Šafos ar kungam. Nākamais Blanko Lopes kungs lūdzu. Muchas gracias eh, por la información. Paldies par jūsu sniegto informāciju. Šis investīcija plāns raisīja pozitīvas gaidas, taču es baidos, ka no šīm cerībām mēs pāriesim izmisumā. Jūs aprakstījāt, kāda ir situācija. Pastāvēja vēlme mainīt šo situāciju, kas ir zema ekonomiskā izmaugsme, augsts bezdarbs, dažās valstīs pārāk liels, kā var nu, nodrošināt uh, darba vietu radīšanu, veicināt izaugsmi, uzlabot konkurētspēju un tā tālāk. Un vēl viens mērķis, ko vēlos pieminēt un kam jābūt šīs paketes daļai, proti. Mums ir jānovērš tās plaisas, kas radušās. Taču nezinu, vai šie pieņemtie projekti uh, atbilst šiem kritērijiem. Nezinu, vai privātā sektora dalība šajos projektos uh, veicinās ekonomiku, izaugsmi, uzlabos konkurētspēju un samazinās bezdarbu. Piemēram, manā valstī tas uh, rada ļoti lielu slogu un ir augsts. Es gribētu jūs aicināt būt daudz proaktīvākiem, lai komisija ir daudz proaktīvāka, daudz spēcīgāk iestātos, jo tas ir ārkārtīgi būtiski šajos laikos, mēs to nedrīkstam aizmirst. Tāpat jums ir jābūt daudz ambiciozākiem, lai mūsu noteiktos mērķus, šos politiskos mērķus tiešām īstenotu. Iespējams, ja nevarat sniegt atbildi tagad, bet varbūt vēlāk, bet varbūt jūs varētu pastāstīt, kas ir saistīts ar, ar manas valsts dalību, jo Spānijā tiek īstenot pāris projekti, un mana valsts ir viena no tām, kurā krīze uh, radīja smagus bojājumus. Paldies! Paldies, Grostets kundze, lūdzu. Merci beaucoup, prezident. Uh... Paldies, priekšsēdētāji. Šis strateģiskais eh, fonds eh, ir saistīts ar milzīgām cerībām, protams, mūsu ekonomikai un visiem tiem, kas eh, varbūt baidījās īstenot investīcijas. Tātad tas ir atbalsts, kas ir absolūti nepieciešams. Un tas atbilst milzīgām gaidām, tāpēc tas ir ļoti nozīmīgi. Ir jāatbalsta šis uh, strateģisko investīciju fonds, jānodrošina tā ilgt, ilgstoša darbība. Vēlējos uzsvērt vienu punktu, kas, manuprāt, uh, ir svarīgs, jo esmu diskutējusi ar uzņēmēju pārs, uzņēmēju pār, uzņēmējiem. Tātad, uz vietas tiekoties ar uzņēmējiem rodas iespējas, ka viņi īsti nesaprot, kā tas darbojas. Viņi saskars ar grūtībām īstenojot uh, administratīvās formalitātes. Uh, no vienas puses ir milzīgs gaidis no ekonomiskā un politisko spēlētāju puses, bet no otras puses ir vilšanās, tāpēc, ka tas ir sarežģīti, nav vienkārši tam piekļūt. Uh, Un eh, ņemot vērā pašreizējo krīzes kontekstu, mēs visi sakām, ka ir absolūti nepieciešams steidzam rīkoties. Mēs aplaudējām šai Junkera iniciatīvai, bet eh, jāsaka, ka šobrīd ir tāda kā vilšanās uz vietas. Tāpēc ir jārīkojas strauji, un eh, tas nozīmē, ka mums ir labāk jāpopularizē šīs iespējas, un mums ir labāk jāieklausās mazo un vidēju uzņēmumu pārstāvu teiktajā. Viņiem nav nepieciešamo līdzekļu, lai iepazītos ar visu informāciju, piemēram, internetā, angļu valodā. Jā, mēs zinām, ka angļu valoda ir kopīgā darbības valoda, bet iedomājieties sevi kāda uzņēmēja ādā, proti kāds uzņēmums, kurš strādā pie inovatīviem projektiem, labprāt to veicināt, bet gal galā iestiks šajos administratīvajās grūtībās, tas viss ir eh, skaidrots tikai un vienīgi angļu valodā, tad, tad viņi ir apjukuši, viņi ir pazuduši tajā. Uh, jo Eiropai ir jābūt tuvai eh, pilsoņiem, uzņēmumiem, un tas nozīmē arī tulkošanu Eiropas valodās, lai būtu vairāk informācijas par to visu, caurskatāmības, lai būtu lielāka vienkāršība. Tātad to vēlējos teikt no savas puses. Aicinot jūs tik tiešām padomāt par šiem uzņēmējiem. Paldies! Paldies, nākamā runātāja Nīblers kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Arī vēlos sirsnīgi sveikt uh, direktoru kungu. Paldies par jūsu skaidrojumu. Man ir divi konkrēti jautājumi. Pāris kolēģi jau tos pieminēja. Mani konkrēti interesē, cik daudz projekti arī kāds ir šo projektu sadalījums pa valstīm. Es zinu, ka 24 valstis uh, projekti tika finansēti, taču es gribētu zināt, kāds šeit ir attiecības starp šiem parametriem. No jūsu uh, tīmekļa vietnes es guvu informāciju, ka tie ir 43 projekti. Es redzu, ka Austruma Eiropa šeit nav tik labi pārstāvēta, jo ir viens projekts Polijā, varbūt vēl Horvātijā. Uh, bet es gribētu dzirdēt sīkāk informāciju no jūsu puses. Tad otrs jautājums par infrastruktūrām. Redz, ka infrastruktūras projektiem netiek pieprasīts finansējums tik spēcīgi, kā varētu to uh, saprast, jo saistībā ar platjoslas interneta uh, ierīkošanu pieprasījumu taču vajadzētu būt lielākam, un man tas pārsteidz, ka tāda nav. Un tad trešais jautājums Vai jums uh, ir ļoti liela reklāmas kampaņa jāīsteno, vai arī jūs jau pēc pirmajiem mēnešiem varat konstatēt, ka cilvēki un iespējami investori tiešām nāk pie jums un viss notiek, kā tas notiek? Varbūt, ka arī mēs, parlamentārieši, varam jums kaut kādā veidā palīdzēt šajā ziņā. Paldies! Paldies! Noslēgumā arī es vēlos uzdot jautājumu saistībā ar riska kapitālu, kas tika pieminēts īpaši ar startup uzņēmumiem un šiem vidējiem finansējumiem, kur risks pastāv lielāks. Tur mēs kungs par to runāja. Un šobrīd mums ir ETS, par ko diskutējam parlamentā, un šeit ir slavenais inovācija fonds, kas tika attiecīgi izveidots. Un vai tagad pārskatot visu. Varbūt būtu noderīgi, ka tie līdzekļi, kas nāk no ETS, tiktu vairāk izmantoti, simtprocentīgi izmantoti projektiem energo nozarē, kas ļautu sasniegt mūsu mērķus daudz raitāk. Mūsuprāt, tas ir būtisks jautājums, un par to arī tad mums attiecīgi būtu jāpņem lēmums parlamentā. Un tagad došu vārdu Maltra ar kungam. Liels paldies! Paldies par šiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Tās man sniedz iespēju arī precizēt lietas. Vispirms Kariņkungs. The... Vairs šeit nav, bet nu, es eh, raugos uz to tā, ka eh, šī attīstība ir tā virzienā, kā, ko prasa arī regula. Proti, uh, enerģētikas jomā, tas iet enerģētikas efektīvas, atjaunamās enerģijas, enerģijas sadēles virzienā, infrastruktūras sadaļā. Te nav tikai runa par klasisko infrastruktūru, bet arī par digitālo infrastruktūru un arī ļoti interesanti, intensīvi tas iet arī sociālās infrastruktūras virzienā, sociālo māju, slimnīcu. Uh, Eh, virzienā, un tas tiešām ir ļoti interesanti. Es tādējādi uzskatu un redzu arī, ka ir visai liels pieprasījums inovāciju jomā. Tas viss ir arī, tiek arī sakombinēts arī ar privātās jomas aizvien lielāku pieprasījumu. Bieži vien tieši privātie nodarbojas ar jauninājumiem. Tad, nu jāteic, ka šī kop, kopsumā attīstība norit ļoti labi. Jā, taisnība jums. Mums ir nepieciešams palielināt inovācijas daļu. Manuprāt, ļoti svarīgs jautājums, un varbūt tas ir nedaudz pretrunā ar jūsu sacīto. Es uzskatu, ka inovācija nebalstās tikai un vienīgi uz pētniecību, uh, attīstību. Inovācija nāk arī no ražošanas procesa kā tāda. Ja jūs inovāciju definēt ļoti šauri, tad ļoti daudz jūs koncentrēties uz lielo industriju, jo mazās kompānijas ir inovatīvas, bet tām nav kapacitātes uh, lai attīstītu pētniecību ļoti plašā mērā. Inovāciju veicina arī ražošanas process, tas ir ļoti svarīgi. Un to mēs redzam, piemēram, kombinējot investīcijas enerģijā ar digitālo programmu darba kārtību. Ja mēs runājam par šo viedo mērīšanu, uh, enerģijas efektivitāti, tad lieliska kombinācija starp uh, digitālo pasauli, inovācijām, enerģētiku, šis scoreboard salīdzināmā tabula, salīdzināšanas tabula. Relate to the year and the reporting, an aggregate overview where... Rezultātu tabula. Also a clear indication Te arī ļoti jābūt skaidrām indikācijām par uh, to, ko dara arī Eiropas Investīcija banka. Mums ir nepieciešama vienošanās ar Eiropas parlamentu par indikācijām. Tas ir konfidenciāls uh, um, uh, līgums, konfidenciāla vienošanās, par to vēl notiek sarunas. Uh, un man ir jāievēro regula, tad šis kon, šī, kon, šī konfidenciālā vienošanās ir priekšnoteikums, lai varētu notikt šis, eh, šī ziņošana. Par platformām šeit es redzu tiešām divus svarīgus sektors. Enerģijas efektivitāte ir viens no šiem sektoriem. Tur ir daudz mazu projektu, bet tad ir nepieciešams arī kaut kā šos. Uh, uh, mazos projektus eh, samobilizēt, eh, salikt kopā. Francijā jau ir ļoti labi piemēri, tā ir lieliska prakse, ko mēs arī varētu eh, kopēt citvietam, ir milzīgs potenciāls. Un otra milzīga prioritāte ir platjosla. Jūs, Nīblers kundze, arī jautājāt, kādēļ varbūt nenotiek tas tik lielā mērā platjoslas jomā. Nu, lieta ir tāda, ka jāstrukturē mazie projekti, lai viņi veidotu tādu lielāku struktūru. Šeit ir vēl noteikti iespēja attīstīties reģionālā līmenī. Nu, mans piemērs ir valsts, ko es vislabāk pazīstu. Visi piekrīt tam, ka ir platjoslā prasījums pieciem līdz septiņiem. Uh, miljoniem eiro. Arī valdība tur ir ieguldījusi naudu, lai piesaistītu šos projektus. Arī federālā struktūra ir sarežģīta, un arī valsts, ko jūs zināt labi, arī ir um, pieredzes bagāta tieši šajā jomā. Turmas kungs, tehniskā palīdzība, jā, 20 miljoni plus. Uh, Šī konsultatīvā daļa, tas darbojas kopš septembra un tas darbojas ļoti labi. Ļoti interesanti, ka šī nauda nenāk tik daudz no valsts sektora, kā mēs sākumā to domājām. Nē, tā nāk arī no privātā sektora. Tālāk, kā struktūrēt investīciju platformas. Un tad uh, vēl arī ļoti ļoti interesanti, kā to visu strukturēt, finansēt valstu privātos projektus. Mums ir arī pieredze, nu, kad es saku mums, formāli tas nav pareizi, Eiropas investīcija bankai ir pieredze ar to, kā izmantot uh, šīs konsultācijas, uh, piemēram, EIB ir vienošanās ar Bulgāriju, Rumāniju, kur konsultāciju izmaksas uh, tiek sēktas no struktūra fondiem. Abās šajās valstīs uh, tiešām varam runāt par pozitīviem piemēriem, bet pašlaik nu, tas viss ir tikai aprobežots ar šīm valstīm. Austrum valstis, kādēļ tās nepiedalās tik aktīvi projektos līdz šim? Divi paskaidrojumi. Jā, mums ir nepieciešams tehniskais padoms lai izveidotu, izstrādātu projektus, tad ir jāņem vērā arī, ka ir vēl viens iemesls - ekonomiskā šo valstu struktūra. Salīdzinot, piemēram, Eiropas rietumu valstis, kur ir ļoti spēcīgi MVU tīkli, to salīdzināt ar valstīm, kur ekonomiskā struktūra nav tik ļoti attīstījusies, tā varētu būt otra problēma. Un trešā saistīta arī ar šo advisorie konsultāciju uh, problēmu ar uh, pārvaldības kapacitāti, vispār to visu pārvaldīt par multiplikātoru. Neliels precizējums. Te jūs redzat tādu ārējo multiplikātoru 1 līdz 15. Uh, tur ir uh, darīšana gan ar iekšējo, gan ārējo multiplikātoru. Ir jāpievieno vēl iekšējais multiplikātors. Uh, ka, kur arī ir tad šie 1 līdz 1,5 miljardu finanšu instrumenti. Ja mēs raugām to visu kopā, tad mēs varam teikt, ka ejam pareizā virzienā ar paredzēto multiplikātoru. Bet jūs zinat, ka multiplikātors nav domāts katra, pro, katram projektam atsevišķi, tas ir domāts mm, veselam portfelim, Bekerkungs, par EIB. Eh, e Un tas tiešām ir ievērojami mainījies. Kopš pagājušā gada EIB ir indikātori par tā saucamajām īpašajām aktivitātēm 4, 5 miljārdi no 72, ko aizdod kopumā Eiropas Savienība. Un tagad šī ieskaļa tiek palielināti 20 līdz 25 miljārdi. Uh, Tas nozīmē, ka mežonīgi mainās situācija, tagad mazāk kā 10%, un tas iet viens trešdaļas virzienā. Tas ir, jā, tas, uh, par ko jūs visi arī prasījāt. Kā pievērst privāto nozari? Es šeit redzu divas lielās opcijas viss, kas ir iespējams saistībā ar investīciju platformām. Investīciju platformas jau pēc definīcijas piesaista privāto kapitālu. Un otrkārt ir jāizvēlās struktūrāls finansējums infrastruktūrām. Ja ir valstu privātais projekts, tas jau pēc definīcijas piesaista privāto kapitālu. Trešais elements - nepieciešams šis fonda fonds EIB to visu arī mudina veicina, bet nu, lielākā daļa līdzekļu nāk no privātā uh, nozares. Arī šis equity, šis kapitāls uh, arī ir jātīsta. Tad ir arī diskusijas ar PIB e un komisiju, lai mēs varētu izvēlēties arī šo uh, tiešo kapitālu, direct equity, tas ir kaut kas jauns arī EIB, tas vēl nav viegli izdarāms, ir nepieciešams sagatavoties, nepieciešams īpašas prasmes. Nevarētu gan jums piekrist tajā, ka EIF, EIB garantē bankām banku finansējumu. Nē, gluži tas tā nav šīs kapitāla atvieglojums ir instruments, lai palielinātu banku aizdevumu kapacitāti, jo priekšnoteikums kapitāla atvieglošanai ir papildus aizdošana. Pretējā gadījumā tad banks nevarētu saņemt šo kapitāla atvieglojumu, capital relief. Tādējādi nevar pat nevar teikt, ka tā ir banka finansēšana, un ko dara Eiropas centrālā banka, tā ir man personīgā pieeja. Eiropas centrālā banka piedāvā likviditāti izdara spiedienu uz komercbankām, lai tās uh, izsniegtu kredītus. Tāpat laikā bankām ir arī kapitāli ierobežojumi. Nu, un tagad uh, nevajag padarīt viņiem dzīvi vienkāršāku. Tad šis capital relief instruments ir viena no iespējām palielināt kredītu um, aizdevumu apjomu, jo īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Ir ļoti svarīgi, lai tas būtu skaidrs par Spāniju. Spānijā ir ļoti daudz projektu. Jūsu minētā kompānija ir, tiek restruktūrēta. FC atbalsts nav fragmentēts, izkliedēts. Nu, tagad EIB gaida, kā noslēgsies šīs kompānijas pārstruktūrēšana. Nu, tāda ir situācija. Tad šīs salīdzinājums starp tradicionālo infrastruktūru finansējumu un uh, uh, valsts privāto projektu struktūru finansējumu, tas ir jauninājums, jā, bet ir vēl viena pieeja. Mana pieredze norāda uz to, ka vairs nav vajadzīgs salīdzināt tradicionālo un struktūru finansējumu. Tagad ir cits jautājums, proti. Uh, vai bez struktūra finansējuma tiek piesaistīts investīcijas, jo valsts nozirei ir ierobežota kapacitāte. Ko mēs redzam? Mēs redzam, ka kompānijas tieši veid šāda veida salīdzinājumu arī ar cita veida finansējumu. Es uzskatu, ka valsts privātie projekti nav ideoloģiska pieeja, bet pragmatiska pieeja. Ja tas piesaista investīcijas, tad izmantosim šo instrumentu. Ja jūs gribat noturēt ideoloģiskas investīcijas par, in, par šo visu, tad investīcijas gluži vienkārši netiks piesaistītas. Tāds ir mans vēstījums. Tas izriet no manas pieredzes. Tālāk par investīciju platformām jau divus gadus, eh, divas nedēļas eh, pieejams strateģiskais dokuments par šo. Jūs to varat visu izlasīt FSI mājaslapā. EIB tagad sagatavo konkrētus projektus, lai sadarbotos ar. Sadarbībā ar deputātiem. Tad ir vēl arī diskusijas par šo NPP šeit uh, parlamentā. Tas noteikti arī palielinās un sadarbības iespējas. Tālāk uh, regula, es domāju, nosedz visas vajadzības visās nozarēs. Tiesa regula ir ļoti plaša, bet uh, es uzskatu, ka tā ir laba lieta. No otras puses ir arī skaidri norādi par to, ka mums ir arī jādā, jāizstrādā Eiropas politikas enerģētikas jomā. Man ar to ne, nekāda problēma nav. Viena lieta, viens precizējums. FC nav uh, brīnum līdzeklis, kas atrisinās visas problēmas. Jā, jūs pārāk lielas cerības liekat uz EFSI, lai, piemēram, veiktu, atrisināt visu kohēzijas problēmas, tad arī par struktūra reformām, lai jūs cerat, ka EFSI to atrisinās, nē, tad jūs uzliekat pārāk lielu slogu. EFSI ir tikai viens instruments un nevis brīnum nūjiņa. Un tur ir trīs pīlāri, ne tikai viens. Uh, Lopes kungs. Šī frustrācija. Jā, vakardien šeit Briselē bija liels pasākums, 600 uzņēmēji piedalījās. Varu apliecināt, ka vakardienas konferencē tiešām noskaņa bija ļoti interesanta. Ko mums teica uzņēmēji, jo īpaši mazie? Tas ir instruments, kas mums sniedz perspektīvu. Un par to jau šeit ir runa. Uh, Tas ir instruments, kas sniedz perspektīvu veikt investīcijas un palielināt konkurēt spēju, kā arī, lai varētu mazināt nevienlīdzību darba tirgū, lai risinātu ļoti bīstamo situāciju darba tirgū, jo īpaši, kas attiecas uz jauniešiem. Varu apstiprināt, un es arī ceru, ka Un ceru, ka pārliecināsim arī sabiedrību par to, ka šīs instruments mums sniedz cerību. Grostets kundz. Jā, ir nepieciešamība. Tad, um, tad, uh, visus informēt, popularizēt šo instrumentu, dodamies uz dažādām galvaspilsētām un tad arī mēģinam doties uz reģioniem. Ļoti daudz projektu patiesībā reģionāli. Uh, Vakardien arī bija ļoti interesanti uh, eh, lieta, varbūt arī cits dalībvalsts varētu to pārdomāt. Jums labāk zināmā valsts, es to nezināju, bet uh, esat izdomājuši to, ko viņi eh, sauc par investīciju komisāru, ir īpašs cilvēks, kurš strādā, lai piesaistītu uh, privāto un valsts finansējumu no privātajiem un valsts uzņēmumiem, sasaistīt viņu iespējas un vajadzības. Tas nu tiešām ir fascinējoši, brīnišķīgs piemērs arī sociālā mājokļu celšana, enerģijas efektivitāte. Francijā ir projekti, viņi saz, tieši arī vērsās pie FC. Un man liekas, tas tiešām ļoti interesanti par administrāciju. Jums taisnība no vienas puses, bet no otras puses tomēr vēlos sniegt arī paskaidrojumu. Jūsu apstiprinātā regula nemazina slogu. Pat, jā, tad, kad mēs runājām par vajadzību ziņot, un tas jūs ļoti interesē, uh, tam ir arī jā, jābūt iekļautam līgumā. Pretējā gadījumā mēs uh, nevaram veikt šo ziņošanu, un te ir jārod eh, līdzsvars, uh, tad, tad kontrole, iepirkums un tā tālāk tā joprojām. No nu, otras puses, tas viss praktiski jāizdara izdarāms. EIB pie tā strādā, bet jums ir taisnība. Šis ir tas jautājums, kas EIB ir visai problemātisks. Reģionālie biroji EIB pamazām atver visās galvaspilsētās savus birojus, un tas nu dien ir liederīgi un daudz palīdz Nīblers kundze. 54 projekti, bet ne jau 28 dalību valstīs. Varbūt tagad ienosat 14 valstis, 13, 14 valstis. To arī teica Turmes kungs. Mums ir jāpalielina kapacitāte, īpaši infrastruktūra projektos un privātajā nozarē. Pārējo viss nosedz EIF eh, e aktivitātes, līdz ar to tad notiek nosedz 20, 24 eh, valstis. Tas pozitīvs signāls. Uh, būtu tāds, ka nākamā nedēļa jau būs 25 dalību valstis, kas no visa šī gūs labumu. Un EIF aktivitāte šais valstīs ir ļoti svarīgs, tas ir atbalsts MVU, tas ir ekonomikas mugurkauls. Tātad nevajadzētu spriest tikai un vienīgi uh, par EIB projektiem, uh, kas, ir, uh, kas tiek prasīti regulā. Tas MVU inovācijas infrastruktūras daļā par digitālo aspektu es jau arī runāju. Jā, tad šī publicitāte ir uh, mūsu nepārtrauktais uzdevums. Un aicinu arī jums kļūt par FC vēstniekiem. Jūs jau tiekaties ar cilvēkiem, jūs zināt, kādi ir reģionu projekti un reģionu vajadzības. Tad nu atbalstiet arī mūsu darbu, lai mēs kalpot, varētu kalpot ar jūsu um, interesēm, Rubikungs, par uh, šo uzņēmumu kapitālu. Jā, aizvien pieaug interese, to redzam arī tirgū, tagad komisija arī diskutēja ļoti aktīvi, lai izveidotu venture capital fondu Eiropas līmenī, lai piesaistītu investors no ārzemēm. Dažkārt ārvalstu investoriem ir problēma ar maziem uzņēmumu kapitāla fondiem, kas darbojas tikai reģionāli. Tādēļ ir arī ideja izveidot šo Eiropas uzņēmumu kapitāla fondu. Sadarbosimies ar EIF, lai arī būtu EIF pieredze. Nu, ja jums ir idejas par to, kā kapitalizēt šo fondu, nu, esam atvērti jūsu priekšlikumiem. Vēl viena indikācija no manas puses, kas būtu nepieciešams no tirgus puses. Tātad jaunu uzņēmumu nosacījumi nav vairs tik slikti, bet tiešām ir jāizvērās no otrā parāda līmeņa. Ja jaunu uzņēmumi attīstās labi, jāsamazina šī finansiālās atšķirības problēmas. Uh, Paldies, es ceru, ka esmu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Esmu gatavs arī atgriezties, ja vēl lūksiet. Paldies! Ja, Claude, uh, eine extra Bemerkung. Kriegst zwei Minuten. No, I think I had also... Turmes kungs, jums vēl kāds komentārs? N nē, es domāju, ka man bija specifisks jautājums komisijai. Nu, varbūt, ka komisijas pārstāvis varētu personīgi arī jums atbildēt kādā citā brīdī. Labi. Vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu. Jā, pavisam īsi. Tikai neliels komentārs par um, direktoru kungu teiktumu. Jūs eh, aicinājāt mūs eh, popularizēt eh, šo, šos projektus, bet mēs, piemēram, gaidījām trīs mēnešus atbildi no EIB. Ja jūs man skaidri norādītu, par kuriem projektiem ir runa, es nodošu informāciju tālāk EIB. Labi. Tad es vēlētos sirsnīgi pateikties direktoru kungam. Es domāju, jūsu rokās, šis fonds ir labāk, labās rokās, un mēs noteikti kontaktēsimies arī e, turpmāk, un mums šajā komitejā ir ārkārtīgi svarīgi raudzīties, kā šis projekts tiek īstenots. Mēs vēlamies šos projektus atbalstīt. Mēs e, uzskatām, ka kontaktēšanās ar jums ir ļoti svarīga. Paldies! Uh, par eh, to, ka ieradāties šodien, un jūs noteikti uzaicināsim arī kādā no nākamajām sanāksmēm. Sirsnīgi pateicos! Gut, dann kommen wir zum äh, nächsten Punkt. Das ist die Midterm Review 2014 bis 2020. Äh, Moment bemüht sich hier. Nākamais punkts darba kārtībā. Šeit mēs um, vēlamies strādāt pie iniciatīvas, uh, lai norādītu uz to, ka mēs priecājamies par to, ka bijušais komisārs Lamendovs kungs ir uzņēmies uh, vadību par šī jautājuma skatīšanu, tātad gatavošanās DFS 2014-2020 gadam pārskatīšanai pēc vēlēšanām. Es domāju, Mums ir nepieciešams inovācijas, lai sasniegtu savus mērķus, un tagad es aicinātu kolēģi Levandovski nākt klajā ar uh, priekšlikumiem savu skatījumu, kā mēs uh, varētu sasniegt šos mērķus, lai 2000, uh, lai līdz 2016. gada beigām mēs varētu uh, piedāvāt šo projektu kopā ar Eiropas komisiju. Tātad runa ir par um, projektiem tādiem kā apvēršana 2020, Galileo, Copernicus, um, Connecting Europe Facility un Cosme. Un es domāju, Januš, būtu ļoti labi, ja mēs saulēcīgi sagatavotu savu atzinumu. Tātad lūdzu tagad vārds tev, lai tu iepazīstinātu mūs ar savu skatījumu. Jā, protams, kā atzinumā no itre eh, puses mums būtu jānorāda uz to, kas svarīgs ir mūsu komitejai, bet mums ir jāatceras un jāpatur prātā arī tas, ka tas, kas ir jāpārskata, ir uh, finanšu perspektīva, kas ir zemāk nekā iepriekš, un tā tas nav bijis līdz šim. Uh, parasti Eiropas budžets tika palielināts, bet ņemot vērā milzīgo spiedienu arī no uh, Kamerona kunga puses, bet arī ņemot vērā fiskālo konsolidāciju dalībvalstīs, uh, šis DFS 2014. un 2020. gadam ir samazināts salīdzinot ar iepriekšējo um, programmēšanas periodu. Tātad jau no paša uh, sākuma mēs zinājām, ka būs uh, trūkums uh, starp tiem līdzekļiem, kas uh, ir pieejami un tiem, kas mums nepieciešami. Tāpēc mums ir nepieciešama patiesa pārskatīšana. Mums ir nepieciešama ļoti strikta nostāja no Eiropas parlamenta puses un ir nepieciešama arī pārskatīšana no likumdošanas viedokļa, arī tāpēc, ka um, ārējā vide ir ievērojami mainījusies un mums ir jauni projekti, uh, piemēram, kā šis FC, uh, fonds, par kuru runājam par, ar Moltreru kungu, bet arī e, citi projekti. Tāpēc mums ir pamatots iemesls pieprasīt nopietnu e, šīs sistēmas pārskatīšanu, un šī komiteja uzskata, ka mēs nevaram to darīt uz citu e, programmu rēķina, piemēram, apvārsnes 2020, e, kosme, e, pētniecības projektu kopumā, Un tas arī ļoti spēcīgi ir uzsvērts manas sagatavotajā dokumentā. Tas, kas tiek ņemts uh, eh, EPSI nolokā, ir jāatgūst citādi vēlāk ar šo finanšu perspektīvu palīdzību. Mūsu prioritātes ir izklāstītas, un uh, mūsu prioritātes ir tikpat svarīgas kā EFSI prioritātes. Ja mūsu rīcībā ir mazāk līdzekļu, šobrīd, tāpēc, ka ir jāparedz līdzekļi šim garantiju fondam, tad tas ir jāatgūst vēlāk. Protams, ka diskusijās ar Molterer kungu mums kļūst skaidrs, ka ir jāpanāk lielāka sinerģija starp dažādiem projektiem apārs 2020 uh, kosme un tipiskās ITRE programmas. Tāpat norādīts, ka nepieciešams labāks finansējums maziem un vidējiem uzņēmumiem, un kas īpaši svarīgi, komisijai jānāk klajā līdz šā gada beigām ar priekšlikumu par to, kā pārskatīt šo DFS. Un ir jāsniedz arī informācija par īstenošanu. Mēs esam aizkavējušies šajā ziņā. Mums ir jāsaprot, kādi ir rādītāji Mums ir jāorientē savu nākotnes darbību, balstoties uz rādījumiem. Mēs zinām, ka viss ir novēlot, novēlot sarunas, novēlot vienošanās, un mazāk nekā viens mil, miljards pagājušajā gadā tiks samaks, izmaksāts kā pagaidu finansējums. Nu, tas ir nopietna aizkavēšanās, salīdzinot ar to, uh, uz ko mēs bijām cerējuši tātad daudzgadu programmām izmaksāts mazāk nekā 1 miljārds. Mums ir jāpaturprātā, ka vienošanās tika panākt ļoti novēlot, ka līdz ar to aizkavējas arī īstenošana, un tas ir galvenais, eh, kas ir uzsvērts manā atzinumā. Paldies! Lielas paldies! Es domāju, ka šis ir ļoti uh, svarīgs jautājums, ka mums ir jāmaina struktūras un mums saulēcīgi jāsagatavo jaunās struktūras, lai mēs varētu pienācīgi arī sagatavot uh, e, e, daudzgadu finanšu schēmu, un tas uh, ir milzīgs izaicinājums mums visiem. Tagad es un D grupas vadā Mūnas kundze. Jā, liels paldies! Es vēlētos pateikties Levandovska kungām par sagatavo atzinumu. Mums ir daudz kopīgu pamatu, kas attiecas uz šīs komitejas viedokli par DF daudzgad finanšu schēmas pārskatīšanu, ne tikai ņemot vērā iepriekšējās diskusijas, kas nu pat notika par strateģisko investīciju fondu. Jā, jūs uzskaitījāt prioritātes FC gadījumā, bet ar šo fondu tiek paveikts pavisam citas lietas. Tātad eh, te ir runa par citu finansējumu veidu. Tāpēc jāpatur prātā atšķirības. Un ir jāsaprot arī, ka mēķi ir atšķirīgi. Un, ja mēs paraugamies to līdzekļu samazinājumu, kas noticis tāpēc, ka līdzekļi nepieciešama EPSI, tad jācenšas atgūt šos līdzekļus, tā arī ir prioritāte mums. Un tālāk par pienācīgu pārvaldību apvārstas 2020 programmai un uh, citām. Mēs cenšamies izvairīties no tā, ka finansējums tiks, tiek piešķirts novēloti, bet arī te šajā jomā ir zināms risks. Tālāk. Eh, Tīri politisks lēmums par to, kādas ir mūsu prioritātes, eh, enerģētikas savienība, rūpniecības politika un tā tālāk un tā joprojām. Un visu beidzot, um, svarīgs jautājums budžeta rezultāti. Mums ir jācenšas definēt tie. Mums ir jābūt proaktīviem, nosakot, uh, ko mēs ar to saprotam un sagaidām. Liels paldies! Tagad Alda grupas vārdā. Jā, paldies. Es uzstājos uh, eh, debakar kunga vārdā, tāpēc, kad viņš nevarēja um, piedalīties šajā sanāksmē, viņam bija jābūt citā komitejā. Es nolasīšu viņu teikto. Cienījamie kolēģi, tieši tāpat kā iepriekšējai runātais vēlētos pateikties Lamados Kumam par atzinumu projektu. Es domāju, ka tajā jau ir ņemt vērā galvenie punkti, kas ir svarīgi man un manai politiskajai grupai. Man jāsaka, ka es priecājos ar dokumentu tekstu, jo tajā arī skaidri norādīts uz to, ka mē, mums ir jāpievērš uzmanība, mēs to arī darīsim. Uh, Um, šai te pārskatīšanai DFS. Mēs zinām, ka budžeta diskutī, diskusijas uh, sagatavojot uh, septiņu gadu uh, finanšu schēmu ir ļoti ilgas un sarežģītas. Un mums ir jādara viss iespējamais, lai aizstāvētu savas intereses un lai nodrošinātu politisko līdzsvaru budžetā. Kas attiecas uz atzinumu saturu, es priecājos par to, ko lasu šajā dokumentā. Jūs skaidri norādat uz to, kādas ir atšķirības starp mērķiem, kas, piemēram, apvārsnim 2020 un tiem līdzekļiem, kas tiek atvēlēti šīm programmām. Mēs tikāmies arī ar Katainen kungu, un viņš skaidri runāja par šo punktu. Projekti, kas tiek aizstāvēti FC ietvaros, ir pavisam citādi nekā tie, kas, piemēram, tiktu finansēti ar apvārsni 2020. Un tas padara pavisam skaidri to, ka um, pētniecībai ir ļoti svarīgi panākt to, lai uh, līdzekļi, budžeta līdzekļi tiktu atgūti. Un visbeidzot noslēgumā vēlējos norādīt uz to, ka ir, eh, jūs pievēršat uzmanību maziem un vidējiem uzņēmumiem, mums vairāk vajadzētu domāt par to, kāds finansējums eh, šiem uzņēmumiem nepieciešams šobrīd, un proti tas ir riska finansējums. Uh, Mazie un vidēji uzņēmumi balstās uz finansējumu no banku puses, un viņiem nav pietiekami daudz citu alternatīvu, lai piesaistītu investīciju. Mums vajadzētu uh, piesaistīt kapitālu, kas ir nepieciešams, lai attīstīt in, in, inovācijas. Es iesniegšu arī attiecīgus grozījumus. Jūsu sagatavotais dokuments noteikti ir lielisks pamats turpmākajam darbam, un es esmu pārliecināts, ka šī procesa noslēgumā mums izdosies sagatavot līdzsvarotu atzinumu, kur iesniegsim kolēģiem budžeta komitejā. Citāta beigas saka runātājiem. Paldies, tagad nākamais runātājs Maragalkunga. Paldies, priekšsādātāji. Man ir pāris pārdomas, Levandoska kungs. Mēs, protams, ka labi sastrādāsimies gan parlamentu, gan itra komitejas interesēs, un es pilnībā piekrītu pirmajam kopīgajam mērķim. Manuprāt, visas skartās komitejas domā līdzīgi. Proti, ka šeit ir runa par pārstrādi, pārskatīšanu, un tas nozīmē, ka tiek veiktas izmaiņas, tiek noteikts jaunas prioritētas, jauni virzieni, tiek panākts kaut kas jauns saistībā ar mūsu mērķiem, prioritāti un tā tālāk. Šie solījumi aizsargāt apvārsnes 2020, ka mums par to ir jāiestājas, tas ir jāuzskata par minimumu, par izejas punktu Patiesībā tam jābūt kaut kam pašsaprotamam. To nevajadzētu par pasludināt par lielo cīņu un kauju. Tam ir jābūt pašsaprotamam, ka mēs dodamies tālāk. Taču mums pastāv repla, problēma arī saistībā ar revīzijas palātu, proti, kā pieaug arvien vairāk plaisa starp reālajām Eiropas Savienības budžeta iespējām un Eiropas Savienības stratēģiju 2020. gadam. Šeit pastāv lielas atšķirības. EPSI pārstrādēji ir jāparāda un jānosaka, ko, ko iespējams darīt, lai Mm, redefinētu mērķus. Protams, arī, ka jāveic eh, līdzekļu atgriešana, kur tas nepieciešams. Tas, ko mēs visi vēlamies, ir palielināt eh, sliekšņus maksājuma aplikācijām, tāpat arī tiem maksājumiem, kas ir jāveic. Bet tad mums atkal ir jāatgūst šie augstie sliekšņi, ja vēlamies eh, baudīt tādu elastīgumu, kādu esam, par kādu esam iestājušies pēdējo gadu laikā, un šeit uzņēmumiem ir jādara vairāk nekā tikai nelielas izmaiņas. Un, protams, ka pastāv vēl arī zinām riski šajā procesā. Definējot prioritātes, varētu rasties disbalans ar jauniem izdevumu sliekšņiem, piemēram, trešā un ceturtā rubrika varētu būt skarta, taču mums ir jāplūkojas, kur itra ir uh, atbildīgā, kur ir nepieciešamības un kur mums ir jāstrādā. Patiesībā mēs konkurēsim ar 12 šī parlamenta komitejām. Vēl vēlos pieminēt divus galvenos punktus. Pirmkārt, šajā pārskatīšanas procesā ir jāņem vērā tas, par ko vienojāmies COP21, ko uzņēmāmies kā pienākumu, tas attiecas gan uz NV, gan ITRE, un tad mums bez jebkādiem ideoloģiskiem domām vajadzētu palūkoties, kas notiek ITA. Mums ir revīzijas palātas ziņojums, ka ITA ir zināmas pārvaldības problēmas, un tad mums ir jāņem vērā arī tas, ko piemin arī Katainen kungs, ka ir jāpāriet no grantiem uz uh, aizdevumiem reģionālajos un kohēzijas fondos. Mums ir jārīkojas uzmanīgi jo mēs kaut ko izslēgtu no budžeta, un tad mums būtu pārneses būtiskās jomās Eiropas Savienībā. Paldies Magala kungiem. Nākamā runātāja saka Rafa kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Levandovska kungam par labo pieeju šim jautājumam. Viss, ko jūs stāstījāt par DSF pārstrādāšanu, jūs rīkojaties ļoti uzmanīgi. Šeit runa par uzlabotu elastību, par uh, augšējo sliekšņu izmainīšanu. Kolēģi, jūs zināt, ka Jaunais ietvars ir tāds, ka pastāv plašas debates. Lemdovska kungs teica, ka tiek veiktas milzīgas izmaiņas, ka tiek samazināti līdzekļi, kaut gan Eiropas Savienība ir uzņēmusies jaunus pienākumus. Patiesībā šī pieeja bija tāda vienpusīga, kuru pauda dažādās dalība valstis parādīja bija tāda neoliberāla pieeja, kas ir pret attīstību. Patiesībā tas bija tā kā pučs un apvērsums. Iespējams, ka parlaments šo sarunu gaitā arī nespēja panākt savu, un tas noved pie kavēšanās, un situācija attīstījās diezgan dramatiski. Tāpat arī jāņem vērā krīze, uh, Tā ir Grieķijā, taču ne tikai Grieķijā, turklāt eh, notika dažādi teroristisku uzbrukumi, un kā rezultātā parādījās arvien vairāk ierobežojumu. Tāpat arī strateģisko investīciju fonds, par to vēl joprojām nav īsti skaidrības. Šeit runa par tādiem projektiem kā kosme, kuriem ir liela pievienotā vērtība, un kad šādu projektiem situācija ir mainījusies, tas nav labi saistībā ar kohēziju. Mēs redzam, ka tiek ierīkota ārkārtas pasākumi, kas ietekmē citus labus pasākumus. Uh, Es neticu, ka mēs gūsim labus rezultātus. Drīzāk mēs esam tādā kā strupceļā. Demokrātiskā leģitimitāte ir tikusi pamesta novārtā. Tāpat arī struktūra fondu līdzekļi pēc 2020. gada. Kāda ir situācija šeit? Manuprāt, mums ir nepieciešama reāla paša līdzekļu sistēma. Šeit mums ir jāsastrādājas kopā ar komisiju un jākoncentrējas uz rezultātiem, jāvienkāršo procedūras. Un noslēgumā esmu gatava sadarboties konstruktīvā veidā, ja tiks piedāvāts priekšlikums, kas arī liecinās par pozitīvu virzību Paldies! Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, lai itra komiteja uzstājas vienoti, lai mēs paužam spēcīgu balsi par šo iniciatīvas ziņojumu un lai mēs koncentrējamies uz priekšlikumiem tādā veidā, ka tie ir reāli īstenojami. Tā kā pie mums ir komisija un Nunimana kungs būtu gatavs sniegt komentāru par šodien paustajiem jautājumiem, tad mēs gribētu, lai jūs, protams, runāt par kosmē, kā arī Galileo un Kopernikus, par šiem nodarbinātības jautājumiem. Varbūt jūs 3-4 mēnešu minūšu laikā varat mums sniegt savu atzinumu. Paldies! Paldies, priekšsēdētāji! No Grau ģenerāldirektorātu varam apstiprināt, ka mēs strādājam pie šī pārskata. Šobrīd mēs vēl atrodamies sākuma posmā. Mums vēl nav pieņemta darba kārtība saistībā ar saziņu ar parlamentu, tādēļ nevaram ne, šeit neko apstiprināt, taču varam teikt to, ka tā tas ir, ka mēs cenšamies pieturēties pie tā, par ko vienojamies iepriekšējā DSF cenšamies šeit īstenot prioritātes un paturēt šos projektus kā Galileo, Kopernikus un Kosme, lai tie tiktu pasargāti no līdzekļu zaudējumiem, testabilitātes un izmaiņām. Mēs darām visu, ko varam, bet nu realitāte ir tāda, kāda tā ir. Tas būtu galvenais. Vēl notiek daudzas diskusijas par mūsu saziņas struktūrēšanu saistībā ar Eiropas, saruna, budžet, Eiropas budžeta sarunām, kas orientētos uz rezultātiem. Šeit arī vēl nevaram paust konkrētu laika grafiku, taču noteikti sniegsim jums informāciju par to. Tas arī būtu viss no manas puses, ko varu jums pastāstīt. Paldies, jo mums tiešām ir ļoti svarīgi laicīgi būt iesaistītiem Manuprāt, mums uh, Grau ģenerāla direktorātā ir ļoti labs partneris. Vēlos pateikties arī Nonemana kungam par šo sadarbības piedāvājumu un līdz šim pausto sadarbību. Tiešām liels paldies! Tagad mēs esam nokuši pie nākamā darba kārtības punkta. Došu vārdu referentam. Pastāstīt par to, kā viņš domā rīkoties tālāk, tāpēc mums ir arī laika grafiks. Grozījuma priekšlikumi jāiesniedz līdz 21. aprīlim, un balsojums tad no, laikam notiks 24. maijā komitejā. Un budžeta komitejā balsojums notiks 15. un 16. jūnijā. Tāpat ir plānots, ka jūlijā šo jautājumu nodosim plenārsēdē. Un tagad lūkšu Levandovska kungu, ja viņš to vēlas, vēlreiz izteikties. Nu, kalendārs visiem ir labi zināms. Šobrīd mēs rīkojamies raitāk nekā komisija. Komisija nogaida Britu referendumu un nepiedāvā savu pārskatu pirms Britu referendumu. Iespējams, tas notiks pēc jūnija. Uh, Esmu atvērts dialogam, taču būtiskākais ir tas, ka mēs norādām savas prioritātes un par to notika vienprātība, ka neatkarīgi no tā, kas notiek un daudz, kas notiek visapkārt, ieskaitot EFSI, ka tam nevajadzētu ietekmēt to, par ko mēs vienojāmies kopīgi. Mums tiešām nepieciešama šī spēcīgā balss, un ka mēs esam atvērti dialogā ar citām grupām. Prioritātes ir ļoti skaidras, tā, tā ir, eh, tās ir tiešām panākt to, par ko vienojāmies. Protams, ka ir jāatzīst jaunās prasības un uh, izaicinājumi, taču tie nedrīkst uh, ietekmēt mūsu jau noteiktās prioritātes. Paldies! Tagad varam pāriet pie nākamā darba kārtības punkta ITRE misija Ljubljanā. Šeit mums ir informācijas sniegšana un lūkšu Kofodu kungu īsi pastāstīt par šo misiju. Paldies! Sākumā vēlos teikt, ka šī misija noritēja divu dienu garumā. Galvenokārt koncentrējāmies apmeklējot atceru aģentūru, taču bija vēl citas interesantas vizītes Ljubljanā un ārpus tās. Mm, diemžēl šobrīd mūsu vidū vairs nav tik daudz kolēģi, taču, manuprāt, ir būtiski pastāstīt par mūsu vizīti. Arī Rībi kungs bija mūsu vizītes uh, loceklis, varbūt varam papildināt viens otru. Sākumā vēlos teikt, ka ceturtdienu mēs veltījām, lai apmeklētu ACER aģentūru, veltījām veselu dienu vizītēm. Vēlos uzsvērt pāris no tiem jautājumiem, kas mums šķita interesanti. Pirmkārt, mums ir ļoti gara vēst, sadarbības vēsture, labi sadarbības vēsture starp ITRE un ACER, un manuprāt, tiešām tas bija pēdējais mirklis, ka mēs devāmies uz Ljubļānu, apmeklējām ACER, tikāmies ar šiem cilvēkiem, ne tikai ar direktoru, bet uh, aģentūras darbiniekiem. Ja mums bija tikšanās pēc uh, formālās tikšanās, kuras runājām ar darbiniekiem par Eiropas Savienību, mums bija dialogs ar viņiem. Sākumā mums bija prezentācija par tīkliem, gāzes un elektrības tīkliem. Ir skaidrs, ka šajā jomā ir panākts labs progress, taču vēl joprojām ir daudz darāmā. Tad, kad notiek vienošanās par tīkla kodiem, par gāzi un elektrībām, tad ir būtiski īstenot šos kodus un nodrošināt, ka tie ir saskaņoti un mums ir jāsako līdz šai situācijai. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Tad notika arī debatas par galveniem izaicinājumiem, kur runa ir par kopīgo tirgu Tāpat arī aplūkojot atcer tirgus uzraudzības uh, ziņojumu, mūsuprāt, tas ir labs instruments, kā aplūkot enerģijas tirgu. Vēl vēros uzsvērt pāris lietas, kā piemēram, ka var novērot krītošas cenas. Taču vairumtirniecībā, kas ne, neatspoguļojas mazumtirniecībā, piemēram, ja patērētāji nepiedzīvo šīs uh, nevienmēr vairumtirniecības cenu krišana parādās arī uh, mazumtirniecības cenās. Tāpat arī AC tirgus novērošanas ziņojums, kuru tā sagatavo atcer ir atkarīga no dalībvalstīm. Valsts nodrošina brīvprātīgi informāciju, un dažreiz tas rada problēmas apkopot nepieciešamos datus, lai varētu īstenot labu tirgus uzraudzības ziņojumu. Tāpat arī direktors pieprasīja, lai viņam tiktu piešķirts uh, formālāks tiesības pieprasīt šādus datus, un tad mums arī būtu vieglāk redzēt, kā iekšējais tirgus tiek īstenots enerģētikā. Tad vēl bija uh, problēmas par dažādajiem sastrēgumu punktiem gan dalībvalstu iekšienā, gan starp valstīm. Šeit runa nevis tikai par šiem fiziskajiem sastrēgumiem, šķēršļiem, bet arī par uh, tādiem nefiziskajiem, kur ir izveidota infrastruktūra, bet pastāv dažādi likumdošana, trūkst sadarbības, un šie starpsavienojumi tad attiecīgi netiek izmantot, kas kropļo tirgu, un mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem. Tad uh, trešais punkts notika diskusijas par inovatīvajām infrastruktūru pakotni un to, ka ir nepieciešama uzlabojuma nākotnē. Neiedziļināšu šajā punktā, taču ir būtiski, kā saistībā ar PCE Tas, ko mēs darām, ir būtiski strādāt pie izmaksu ieguldījuma analīzes, ka mums ir jāpanāk viss, jāpanāk no investīcijām tas, ko tās var sniegt. Tad vēl bija ļoti svarīgs jautājums, proti prezentācija un debats par Energolas savienību atcer turpmāko lomu un aktivitātēm šajā kontekstā, kā jums zināms, mēs nogaidām to, ka komisija šogad piedāvās jaunu, spēcīgāku atceru mandātu. Un šī debaša laikā mēs diskusijām par šo mandātu un jau esošajiem pienākumiem, kā arī pienākumiem, kas atcer tiks piešķirt nākotnē. Un, protams, ka tas pieprasa arī papildu resursus. Un tā jau ir nebeidzama un zinām diskusija, ka atcer visu laiku un pietrūkst resursu. Un es domāju, ka mums ir jācīnās par resursu to, jo ja mums nebūs spēcīga ESR, tad mums nebūs spēcīgs iekšējais energotirgus, ja trūks šo resursu. Tad notika arī debatas par vairumtirdzniecības tirgus uh, integritāti, caurskatāmību. Manuprāt, tas arī bija ļoti interesanti paraudzīties, kā uz vietas operacionālajā telpā atcer īsteno tirgus novērošanu, bet atkal viņi uzsvēra to, ka viņiem šī uzraudzība ir jāizno visiem Eiropas Savienības tirgumu. Un viņiem ir 26 darbinieki, un ja jūs saskaņo, salīdzināt to ar ASV regulatoro komiteju, viņiem ir 89 darbinieki. Uh, kas veic tādu pašu darbu. Jūs redzat, ka šeit ir liela plaisa. Un, manuprāt, ir, tas ir labi, ka mēs veicam šādu veidu salīdzinājumus un kritēriju izstrādi. Tad mums bija vesela diena veltīta debatēm. Un tika paust arī noslēguma vārdi gan no direktora, gan no mūsu puses. Šeit galvenais ir tas, ka mums jāturpina atbalstīt atceru jānodrošina viņiem nepieciešamie resursi, lai tie varētu pildīt savus pienākumus. Tāpat aģentūrai nepieciešami jauni resursi, jauni darbinieki. Tāpat mums bija arī ACER kontaktgrupa ITRE. Mēs vienojamies, ka mums drīzumā notiks tikšanās, cerams, kas notiks tiešām drīz kur varam palūkoties, kā varam turpināt darbu. Manuprāt, šī vizīte bija ļoti laba, un tad par otro dienu izteikšos ļoti īsi. Manuprāt, tā arī bija ļoti interesanta vizīte. Apciemojām Jozefa Stefani institūtu Ljubljanā, kas patiesībā atrodas mazliet ārpus Ljubljanas. Tas ir viens no, viena no vedošajām Slovēņu pētniecības institūcijām. šeit tiek veikti pētījumi mm, fizikas, ķīmijas, kodolenerģijas, eh, vides eh, un vēl daudzas citās zinātnēs. Šajā institūtā strādā 960 darbinieku. Un, ja jūs palūkoties uz eh, Eiropas Savienības pētniecības programmu, tad šis institūts uh, atrodas kā viens no labākais, eh, labāko topā. Un mēs daudz ko runājām par apvienošanos, saplūšanas un visādām citādām dažādām tehnoloģijām, taču principā var teikt, ka šī vizīte bija ļoti laba. Um, Es tā uzskatu personīgi, un arī mani kolēģi uzskata, ka mēs guvām ļoti labus rezultātus no šīs vizītes un gribam turpināt arī šos kontaktus nākotnē. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies Kofod kungam, arī man. Protams, šī ciemošanās bija iespaidīga, jo te tiek veidota Eiropas nākotne, un atcer nav viegli sajūsmināt 28 atsevišķus regulatorus par vienu kopīgu tirgu, jo tradīcija ir tāda, ka līdz šim katrs bija atbildīgs pats par sevi. Un tagad ir jādarbojas tā pārobežu līmenī. Manuprāt, šeit vēl ir nepieciešams strādāt, lai šī ideja par kopīgo vienoto tirgu tiktu daudz vairāk iesaistīta nacionālos regulatoros, lai viņi to atbalstītu, lai tas netiktu uzlūkots par šķērsli. Un tam iemesls bija arī, tas bija arī iemesls, kāpēc izveidējām atcer, kādēļ nosūtījām attiecīgos direktors, darbiniekus, lai veidot šo Eiropas tirgu pēc iespējas efektīvāk Protams, ka arī ar eh, CEF mums ir iespējas eh, novērst eh, trūkumus starp valstīm. Un delegācijas vidū pastāvēja vienošanās arī par to, ka mums nevajadzētu radīt jaunas nacionālās robežas saistībā ar kapacitāšu tirgiem. Mēs šeit nu, noraidām, ka tiek veidoti šķēršļi, manuprāt, būtiskākais ir koncentrēties uz to, kā var daudz vairāk tuvināt Eiropas reģionus. Mums ir vairāk kā 220 reģioni, kas sanāk kopā reģionu komitejā. Manuprāt, šis darbs nav vienkārši, taču mums vienmēr vajadzētu vismaz paredzēt, ka divi pārobežu reģioni izveido nacionālus cenu, izveidos kopīgas cenu zonas un tādējādi panāk konkrētus mērķus. Tādēļ, mūsuprāt, tas ir būtiski, ir arī būtiska atcervēts pētījums, iespējams, ka šogad jau saņemsim rezultātus, un 2017. gadā mēs saņemsim tiešām galīgo šo eh, pētījumu rezultātus. Un, protams, arī nacionālajiem regulatoriem ir attiecīgs darbs jāiegulda, īpaši Vācijā mēs redzam, ka risinājums nevar nākt no Vācijas iekšpuses vai arī negrib tādu piedāvāt, un tad apkārt esošās problēmas uh, tiek skart, apkārt esošās uh, valstis tiek skartas no Vācijas problēmām, un tas ietekmē ne tikai kaimiņu valstis, bet tas kļūst par Eiropas uzdevumu, kas rada arī jaunas iespējas, piemēram, ka vēja enerģija no ziemeļiem, uh, un dienvidos saules enerģija tiek izmantot. Šeit uh, ir jāplūko, ka pastāv dažādi strateģiskie izaicinājumi. Ja uh, vējš pūš uh, ziemeļos, tad izskatās, ka dienvidos varbūt nav saules un nevar gūt saules enerģiju, un uh, vējš arī parādās dažādi. Šeit ir jāparedz līdzsvars atjaunojamo resursu ziņā Eiropā starp dažādajiem uh, vēja un saules enerģijas piedāvājumiem, geotermālajiem piedāvājumiem. Un tīkla turpmākā izveida ir pamat nosacījums tam, lai mēs tiktu galā ar klimata pārmaiņām un energo pārmaiņām. Protams, ka mēs diskutējam arī par viedajiem tīkliem, un tas bija interesanti, jo Šeit daudz interesantāk kļūst arī sadarbība ar BEREK un Eiropas uh, kosmosa aģentūru, jo šeit ir būtiski visas saskarnes, eh, savienojumi starp gāzes, elektrības tīkliem un ir no jauna jāizveido visas šīs saskarnes. Un bija tāds ierosinājums, ka mums vajadzētu sadarboties starp Bereku un Aceru. Un cerams, ka būs arī pirmie soļi šajā jomā, tad vēl arī viedās pilsētas un tā tālāk. Arī šos jomas nevar aplūkot izolēti. Manuprāt, vidtermiņā šeit jomas tuvināsies, un tādēļ mums ir būtiski, kas mūs priecē, ka atcer eh, arī aplūko šos punktus kā prioritātes. Tāpat mums ir jāaplūkojas, kādus eh, tiesiskos eh, nosacījumus mēs varam vēl izveidot atcer rudenī notiks daudz intensīvāks debats par šiem jautājumiem parlamentā, un es tiešām priecājos, ka varējām piedalīties šajā misijā un uz vietas redzējām, cik intensīvs darbs notiek. Man personiski radās ļoti pozitīvs iespējas, tas ir tas, kas mums nepieciešams. To mēs konstatējam arī Dohā, kur tika veikts eh, konkrēts projekts par silo tehnoloģijām un par to, ka tādi institūcijas kā ACER, BEREK un komisija, ka mēs varam palūkoties, kā mēs varam norganizēt sadarbības starp, un komunikāciju starp šajām institūcijām. Un es domāju, ka tad nākotnē tā tirgus uzraucība, kas notiek Ljubljanā, atspoguļosies arī finanšu plūsmās un arī reālajās enerģijas plūsmās tirgos. Tātad mums ir jāplūst, kā mēs varam tehnoloģisko pusi savienot ar finanšu pusi. Un bija ļoti interesanti, aizraujoši redzēt, ka plūsmas uh, nevadās uh, no finanšu apsvērumiem, bet fizikas likumu ietekmē. Un šie fizikas Protams, ir jāpiemina arī ETS sistēma, kas šeit ir jāiestāst. Manuprāt, tas būs lielisks izaicinājums, un es jau arī mm, paudu pārdoms, ka varbūt ETS eh, e gūti naudas līdzekļi, ka varam tos piesaistīt EIB, un tad mērtiecīgi investēt tīklos. Un tad mums tas ir jāpārliek no EIB uz CEF. Un, manuprāt, tie līdzekļi, kurus gūstam rokļieku tirzniecību, tie ir simtprocentīgi jāizmanto energo pārmaiņu īstenošanai. Manuprāt, tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem, kas mums nākotnē itrai ir jāizdara. Jo energo ekonomikai ir nepieciešams šīs jaunās struktūras, lai mūsu intensīvi noteiktos mērķus ar 30% reiz industrializācija tiešām realizētos un šīs diskusijas un misija Ljubljanā noteikti bija vērtīgas un es tiešām priecājos, kā viesojāmies tur. Īpaši vēlos pateikties arī sekretariātam, Hanesam Kugam un Ivanai Damjaničai presē, kas mūs pavadīja. Organizatoriskais darbs tika veikts ideāli, tādēļ, manuprāt, ir būski, tiski, ka ITRE īsteno šādas misijas, mums ir nepieciešama saskarsme ar skartajām pusēm, kas ir arī mērķis, kādēļ veicam šādas misijas. Ja vairs nav nekādu komentāru, tad vēlos visiem pateikties. Atsāksim sēdi šodien pulksten trijos šajā pašā telpā. Paldies, slēdzu sēdi!